Okay. Good afternoon, everybody. Esiet sveicināti visi. Ieņemiet lūdzu vietas. I'm uh, greeting all of you at this uh, Sveicu jūs visus šajā Libe komitejas uh, dibināšanas sanāksmē. Man ir tas gods būt pagaidu priekšsēdētājai saskaņā ar uh, mūsu mutātis mutandis noteikumu um, par komitejas sanāksmēm. EPS veicu visus šajā Libi komitejas sanāksmē, it īpaši e, jaunpienācējus un paziņoja sanāksmi par atklātu. Mūsu šodienas sanāksmes mērķis ir E, izveidot e, komitejas biroju, ievēlējot priekšsēdētāju un līdz pat četriem vicepriekšsēdētājiem saskaņā ar reglamenta 204. pantu. Vispirms mēs ievēlēsim priekšsēdētāju un pēc tam vicepriekšsēdētājus. Tāpat Es lūdzu jūs pārbaudīt, ka jums ir visiem balsošanas kartes. Ja jums to nav, tad lūdzu bez kavēšanās pieprasiet pagaidu balsošanas karti, jo mēs nevaram izmantot elektronisko sistēmu, ja visiem nav savas kartes. Es ceru, ka uh, visiem ir. Uh, savas balšos, balsošanas kartas, bet pastāv šī rezerves iespējas. Saskaņā ar reglamentu 200. pantu es ziņoju, ka balsojumā piedalās sekojuši aizvietotāji, un es nolasīšu vārdus ar to, kurš kuru aizvieto. Mr. Karheinz Becker, Mr. Carlos Coelho replacing Mrs. Barbara Matera, Mr. Stetina uh, replacing Mrs. Mussolini,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 Mrs. Spinelli replacing Mrs. Ernst, and Mrs. Lunacek replacing uh, uh, Mrs. Valero. So these are the... Es jums nolasīju tikko aizvietotājus un personas, ko tie aizvieto. Un tagad es pirms balsošanas gribētu politiskās eh, grupas, lai tās ziņotu eh, par jebkurām izmaiņām. Attiecībā uz kvorumu norāda, ka vairāk nekā 15 deputāti ir klāt, līdz ar to kvorums ir sasniegts saskaņā ar reglamenta 200. pantu. Eh, tālāk mēs nonākām līdz kandidātu izvirzīšanai. Un es aicinu izvirzīt kandidātus priekšsēdētājam Atam Sipelskundze. Paldies, priekšsēdētāji! Es piedāvāju mūsu deputātu Klodu Moraisu, lai viņš turpinātu vadīt komiteju. Paldies. Kandidātam ir jābūt pilntiesīgam komitejas loceklim un ir jābūt pilnī, pienācīgai spildītai finanšu interesu deklarācijai. E, Marais kungs tiek izvirzīts par kandidātu vadīt Libe komiteju. Klod, vai tu piekrīti savas kandidatūras izvirzīšanai? Jā, piekrītu. Paldies. So now we come Tālāk mēs varam pāriet pie balsošanas, tā kā ir viens kandidāts. Tad es aicinu ievēlēt kandidātu aklamācijas kārtībā. Aicinu to darīt aklamācijas kārtībā. Really... Un ar prieku paziņoju, ka Klauda Morājas kandidatūra tiek apstiprināta un lūdzu viņu ieņemt vietu. Pa to laiku man jāatzīst, ka ja es tikšu izvirzīta kā kandidāta viceamatam, tad es būšu viss. Eh, persona ar visilgāko stāžu prezidijā kopš 2007. gada bez pārtraukuma. That was a relief. Thank you. Tas bija atvieglojuma brīdis. Paldies! Paldies, Kingā! Un pirms mēs pārējām pie vice ievēlēšanas, es vēlos pateikties kolēģiem pār viņa atbalstu un darbu pēdējo divu ar pusi gadu garumā. Lībe komiteja, pateicoties deputātu aktivitātei, ir nozīmīga leģislatīva komiteja parlamentā, un tas ir pateicoties jūsu darbam, dialogos, jūsu sasniegumiem pēdējo divu ar pus gadu garumā. Un no savas puses Es apsolos strādāt vēl vairāk un būt maksimāli atvērts un pieejams uz visu pārējo sasaukumu laiku. Paldies par jūsu uzticību. Lai gan šķiet, ka jums netika alternatīva eh, nemaz piedāvāta, bet paldies par atbalstu. Un tagad mēs pāriesim pie vice ievēlēšanas. Un saskaņā ar eh, reglamenta 204. pantu man ir jānorāda tieši tāpat, kā Kinga to darīja, ka balsojumā piedalās sekojoši aizvietotāji. Nolasu viņu sarakstu. EPP, e uh, Mr. Coelho for the EPP, uh, Mr. Stetina for the EPP, um, Ms. Ms. Schlein for the S&D, Mr. Fernandez for the S&D, uh, Mr. Jurek for the ECR, uh, Mr. Viernik for ALDE, um, Uh, sorry, um, Ms. Kaga Callas for the ALDE as well. And finally, Mrs. Spinelli for the GUE and Ulrika Lunacek finally for the Greens. So those are the sub Šie ir aizvietotāji balsojumā. Un tagad pāriesim pie vicepriekšsēdētāju ievēlēšanas. Zālē ir vairāk nekā 15 deputātu, līdz ar to kvorums ir sasniegts. Un tagad aicinu izvirzīt kandidātu. Uz pirmā, otrā un trešā un ceturtā vicepriekšsēdētāja amatiem atgādinu, ka kandidātu var izvirzīt vai nu politiskā grupā vai arī eh, komitejas locekļi šajā gadījumā trīs locekļi, kas ir 5%. Kandidātam ir jābūt pilntiesīgam komitejas loceklim un jābūt ar pienācīgai spildītu finanšu interešu deklarāciju. Es aicinu kandidātus piekrist savai izvirzīšanai pirmais vicepriekšsēdētājs Mecola kundze. Mēs e, piedāvājam Kingu Gālu pirmā vicepriekšsēdētāja amatam. Kinga Gāla tiek nominēta vai ir vēl citi kandidāti izvirzīti? Ja citu kandidātu nav, tad šī ir pirmā nominācija, ja tā ir vienīgā, mēs to varam apstiprināt aklamācijas kārtībā. Kinga Gāla aklamācijas kārtībā tiek ievēlēta par pirmo vicepriekšsēdētāju. Mēs varam pāriet pie otrā vicepriekšsēdētāja ievēlēšanai - Sipels kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Varbūt jūs atcerēsieties, kā laimīgā kārtā vai diemžēl no mums ir aizgājis kolēģi Iljāna Ļotava, tāpēc es piedāvāju Sergeju Staniševu kā otro vicepriekšsēdētāju. Vai jūs piekrītat, Staniševu kungs? Piekrītu. Šī ir Libe komiteja. Un es aizmirsu pajautāt Gālas kundzei, vai viņa piekrīt savai kandidat, eh, kandidatūrai. Stanišev kungs, vai jūs piekrītat? tad aklamācijas kārtībā mēs uh, ievēlam Sergeju Staniševu par otro vicepriekšsēdētāju un pāriem pie trešā vice eh, priekšsēdētāji. Atvainojos, saka priekšsēdētāji, mēs nepārbaudījām, vai Sergejs Stanišovs tiek ievēlēts aklamācijas kārtībā. Pāriem pie trešā vicepriekšsēdētāja eh, ievēlēšanas deputāta Sargentīnī priekšsēdētāji ar prieku izvirzu no zaļajiem Janu Filipu Albrehtu kā trešo vicepriekšsēdētāju. Albrecht kungs tiek piedāvāts kā kandidāts trešā vicepriekšsēdētāja amatam, ja citu kandidātu nav. Albrecht kungs, vai jūs piekrītat savai izvirzīšanai? Piekrītat. Tāpēc es ziņoju, kā aklamācijas kārtībā tiek ievēlēts Jans Filips Albrechts, kā trešais vicepriekšsēdētājs un visbeidzot ceturtais vicepriekšsēdētājs deputāte Betsolā. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs piedāvājām Barbaru Kudricku kā ceturto vicepriekšsēdētāju. Kudrickas kundze, vai jūs piekrītat sav, savas kandidatūras izvirzīšanai? Citu kandidātu nav tādā gadījumā apstiprināsim Barbaru Kudricku aklamācijas kārtībā. Um, Kolēģi, lūdzu visus četrus vicepriekšsēdētājus ieņemt savas, eh, doties uz zāles priekšgalu un pār, pagaidām pārtraucam sēdi līdz pulksten pusčetriem.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

Okay, dear colleagues, uh, if you would um, take your... Dargie kolēģi, lūdzu apsēdieties, mēs varētu sākt laicīgi mūsu sanāksmi. So, colleagues, if there are no objections to the agenda... Ja neviens neiebilst pret darbu kārtību, es atvainojos. Lūdzu uh, klusumu par sesto darba kārtības punktu, darba kārtības pieņemšanu. Ja nevienam nav iebildumu pret darba kārtību, tad tā ir apstiprināta. Jans Ābreks, lūdzu. Liels paldies! Ļaujiet man izmantot šo brīdi, lai pajautātu vienu lietu, jo mums ir tas gods eh, šeit uzņemt divus juristus, kuri pārstāv eh, Edvardu Snowdenu trauksmes cēlāju, un tā kā mums bija Eiropas parlamenta rezolūcija, kur pieņēmām 2015. gada oktobrī, kurā aicinājām aizsargāt eh, viņu uh, un dalībvalstīm sniegt viņam patvērumu. Es gribēju uh, palūgt, vai mēs varētu dažas minūtes uh, sniegt viņiem laiku, lai viņi izskaidrot, kāda ir uh, situācija, kāda ir Edvards Naudena pozīcija. Okay, thank you very much. Jā, paldies. Jan, es zinu, ka kolēģi arī droši vien zina, ka šie juristi ir šodien pie mums, un mums ir, jums ir arī sanāksmes ar šiem kolēģiem parlamentā. Tātad eh, jūs lūdzat viņiem dot dažas minūtes, lai viņi varētu izskaidrot, ko viņi dara arī saistībā ar rezolūciju, kas jau ir pieņemta. Tātad tas ir tiešām būtisks jautājums. Mans ieteikums ir, ja kolēģi neiebilst, dot viņiem vārdu sanāksmes beigās, ja laiks to atļaus. Un uh, tad kolēģi uh, varēs uzklausīt šos juristus, vai tas ir pieņemami. Es domāju, ka tas varētu būt pieņemami. Ja būs kaut kādas problēmas, tad mēs uh, varbūt varam to izdarīt jau uh, agrāk. Um, jā, es būšu pēc iespējas elastīgāks. Uh, vienkārši uh, informējiet mūs, un uh, es uh, došu viņiem vārdu sanāksmes noslēgumā. Paldies, kolēģi, ka izrādījāt uh, pretimnākšanu šajā jautājumā. Un tagad uh, uh, es gribētu jums visiem pateikties, ka komitejas deputātiem um, par to, ka ievēlēt mani par priekšsēdētāju, un jo īpaši gribētu uh, pateikties tiem deputātiem, kuri regulāri e, ieta, e, iesaistās mūsu darbā, koordinatoriem un tiem, kas regulāri ir komitejā, bet pateikties arī e, Libe komitejas darbiniekiem un arī politisko grupu darbiniekiem, kuri vienmēr ir šeit klāt un vienmēr ļoti uh, labi ar mums sadarbojas. Paldies arī uh, citām institūcijām. Uh, Paldies jums visiem, neskatoties uz to, cik intensīvs darbs ir šajā komitejā un cik atšķirīgus viedokļus mēs uh, uzklausām šajā komitejā. Mēs esam tāda kā ģimene jau uh, sauguši kopā, mums ir ļoti zinoši un pieredzējuši cilvēki arī darbinieku vidū. Paldies arī viņiem visiem, paldies arī pārējiem darbiniekiem un visiem uh, tiem, kuri uh, Eh, Lībe ir padarījuši par tādu komiteju, kāda tā eh, ir bijusi pēdējos divar pusgados. Liels paldies! Tagad, kolēģi, pāriesim pie darba kārtības un skatīsim devīto darba kārtības punktu, kas eh, attiecas uz Romu integrāciju dalību valstīs. Kolēģi, stāvoklis saistībā ar Roma imigrāciju dalību valstīs ir saistīts ar pamatiesībām, un nesen tika pieņemta rezolūcija par pamatiesību situāciju Eiropas Savienībā 2015. gadā. Šodien mēs esam ielūguši Joni Dimitrakopolus, kurš vada līdztiesības un pilsoņu tiesību departamentu pamatiesību aģentūrā. Uh, un uh, viņš ir ieradies saistībā ar šo otro uh, minoritāšu aptauju. Un arī Šmita kungs ir ieradies no uh, Tieslietu ģenerāldirektorāta komisijā. Viņi abi informēs deputātus par Nacionālo Romu stratēģiju ieviešanu un nākamajiem soļiem Romu politikā. Tagad došu vārdu vispirms Dimitra Kopolus kungam, un Šmita kungam, un tad dosim vārdu deputātiem. Paldies jums abiem par to, ka esat ieradušies, un lūdzu jums vārds. Paldies! Liels paldies priekšsēdētāji dāmas un kungi! Paldies par to, ka ieaicinājāt pamatiesību aģentūru šeit parlamentā, lai mēs varētu prezentēt savu darbu rezultātus un izgaismot uh, to, ko tad tas nozīmē, um, kā Romam dzīvot Eiropas Savienībā šobrīd. 2008. gadā pamatiesība aģentūra sastādīja savu pirmo aptaujas uh, datu apkopojumu, kas balstījās uz uh, uh, migrācijas un migrantu uh, aptaujas uh, un diskriminācijas aptaujas uh, rezultātiem. Tā bija diezgan skumja aina, kas uh, bija vērojama, un parlaments padoma un komisija pieņēma rezolūcijas un ietver politikas un ieteikumus, kā cīnīties ar problēmām, kas tika konstatētas. Mēs veicām tādu mētiecīgāku aptāju 2011. gadā, kas uh, Uh, detalizētāk pētīja uh, sabiedriskās dzīves jomas uh, un salīdzinot situāciju Romu vidū um, ar viņu kaimiņiem. Un ko mēs tagad jums piedāvājam, tie ir uh, otrā aptaujas posma rezultāti, kas bija ļoti plaša aptauja, uh, un mēs salīdzinājām šos datus ar vispārējiem iedzīvotāju datiem un salīdzinājumu arī to, kas ir sasniegts pēdējo desmit gadu laikā, lai uzlabotu Romu situāciju. Kā jūs redzat, eh, mūsu ziņojumā rezultāti eh, tiek salīdzināti ne tikai ar padomas 2013. gada decembra ieteikumiem, bet arī eh, ar ANO ilgspējīgas attīstības mērķiem lai konstatētu, cik lielā mērā Romu iekļaušanas uh, pasākumi atbilst arī šiem starptautiskajiem mērķiem. Tikai pāris lietas par šo aptauju. Kā jau es teicu, šī aptauja uh, tiek uh, veikta deviņās dalībvalstīs - Bulgārijā, Horvātijā, Čehijā, Grieķijā, Hungārijā, Ungārijā, Portugālē, Rumānijā, Slovākijā un Spānijā. Tas aptver 80 līdz 85% Romu Eiropas Savienībā saskaņā ar Eiropas padomas aplēsēm. Uh, Rezultāti ir balstīti uz apmēram 8000 um, interviju ar cilvēkiem, um, katra bija apmēram 45 minūtes, tie cilvēki, kas sevi uh, sauc par romiem, un uh, tas veids, kā uh, tika atlasīti šie romi, um, tas bija uh, nejaušības principa um, izmantojot un uh, mēs uh, tātad nedavāmies tikai uz apmetnēm vai uz uh, teritorijām, kur dzīvo ļoti daudz Romu. Mēs arī devāmies uz vietām, kur Romu nav īpaši daudz, īpaši daudz bet viņi tur tomēr dzīvo. Rezultāti tomēr ir tiešām tikpat drūmi kā agrāk. Vidēji dažādās valstīs, protams, ar atšķirībām starp valstīm, bet man nav laiks iedzināties detaļās, parāda, ka lielākā daļa 80% dzīvo zem nabadzības sliekšņa uh, attiecīgajā valstī. Ceturtā daļa Romu un uh, trešdaļa Romu bērnu saskaras ar uh, badu, vismaz, ir saskāršies ar badu vismaz reiz mēnesī. Uh, Tas ir svarīgi, jo um, visas dalībvalstis ir parakstījušas bērnu tiesību uh, konvenciju, un arī mūsu līguma 3.3 pāns nosaka, ka ir jāaizsargā bērnu tiesības. Kur tad šie cilvēki dzīvo, bērni un pieaugušie? Ja mēs paraugāmies uz mājokļiem, tad uh, Uh, šeit ir tiešām milzīgas problēmas. Ir daudz cilvēku, kuriem nav kur dzīvot. Uh, trešdaļa Romu dzīvo tādos uh, mājokļos, kur nav pieejams krānu ūdens. Desmitā daļa dzīvo mājokļos bez elektrības. Papildus tam šie rezultāti norāda, ka joprojām ir problēmas ar dzīvojumā platību. Cilvēkiem vienkārši nav vietas, kur dzīvot. Un rezultāti parāda ļoti būtiskas atšķirības, jo īpaši attiecībā uz uh, mājokļiem, uh, ja salīdzina Romus ar attiecīgās valsts pamatiedzīvotājiem. Vēl viena problēma ir uh, pieeja sabiedriskajiem pakalpojumiem un, piemēram, um, kanalizācijai vai tekošam ūdenim vai um, citās mājās, piemēram, nav vannas istabas. Uh, Un uh, daudzi Romi dzīvo uh, nelegāli uh, teritorijās, kur viņus jebkurā brīdī var aizcīt. Runājot par izglītību, tā ir joma, kur ir um, panākts zināms progress, neliels progress, jo īpaši pašiem jaunākajiem bērniem, bet tas ir uh, uzlabojums salīdzinot ar pilnīgi nepieņemamu situāciju, kāda bija pagātnē. Joprojām tikai puse Romu bērnu uh, bērnu iet pirmsskolā. Un puse Romu, kas ir vidusskolas vecumā, šobrīd neiet skolā. Ja mēs runājam par bezdarbu, tad, tad kad runājam par sociālo tiesību, pīlāru un jauniešu bezdarbu, tad uh, izglītības trūkums, eh, vidējas izglītības trūkums ir lielākā problēma tieši jauniešu vidū, jo viņi pēc tam nevar atrast darbu. Un visbeidzot, 95% tātad praktiski eh, visi uh, Romi um, nemācās tālāk par vidusskolu. Un neskatoties uz to, ka mm, oficiāli segregācija ir aizliegta, uh, tad tomēr de facto segregācija balstoties uz dzīves vietu joprojām saglabājas problemātiska, um, jo īpaši Bulgārijā, Grieķijā, Ungārijā un Slovākijā. Es pieminēju jauniešus, tagad daži skaitļi par uh, to, uh, kā tad uh, jauniešiem uh, ir situācija 63% Romu jauniešu nestrādā, nemācās uh, un neiegūst apmācību, salīdzinot ar 12% uh, vidējā rādītāja um, Eiropas Savienībā 28 dalībvalstīs. Tie, un, un arī šie rezultāti norāda uh, atšķirības starp dzimumiem. 72% no Romu sievietēm šajā jauniešu vecumā no 16 līdz 24 gadiem uh, um, um, nestrādā vai nemācās, uh, tātad, uh, un 55% vīriešu vidū, tātad sievietes no tā cieši vairāk. Līdz lielākā atšķirība uh, sieviešu un vīriešu vidū ir Grieķijā, Portugālē un Ungārijā. 81% romu sieviešu uh, Grieķijā uh, vecumā no 16 līdz 24 gadiem nemācās vai nestrādā. Nemācās nestrādā tātad. Uh, Ja mēs paraugāmies uz nodarbinātību attiecībā uz visiem romiem, tad uh, eh, mazāk kā trešdaļa romu strādā algotu darbu, 44% lo, romu uh, dzīvo tādās maisaimniecībās, uh, kur viņi neizmanto visu potenciālu, viņi nestrādā, bieži vien viņi strādā zem apmaksātu darbu vai, piemēram, bīstamu darbu, kā jūs redzat šajā fotogrāfijā. Šī sieviete, piemēram, meklē metālu um, atkritumu izgāstuvē un nodarbinātība uh, šādā veidā tātad uh, daudziem nav pieņemama. Un atkal uh, um, runājot par drošību darba vietā, tur ir jāiekļauj arī, uh, pie, kā piemēri, Romi, kas strādā šādos apstākļos. Ja mēs paraugāmies uz diskrimināciju un Romu pieredzi, protams, tas uh, detalizēti tiek apskatīts ziņojumā, un šī te nodaļa, kas uh, uh, visvairāk norāda uz to, ka uh, Romi uh, tiešām dzīvo uh, pilnīgi diskriminācijā. 44% Romu uh, izjūt diskrimināciju nodarbinātības, izglītības un citās jomās. Um, piemēram, arī saskaroties ar uh, um, administrāciju, ar valsts iestādēm vai ieejot veikalā, tātad 16 gadus pēc uh, vienlīdzības direktīvas pieņemšanas tikai uh, neliela daļa uh, Romu eh, ziņo par diskrimināciju, pat ja ar to saskars. Turklāt, eh, ja mēs raugāmies uz to, vai Romi eh, ir informēti par viņu aizsargājošo likumdošanu, tikai 36% no Romiem vispār zina, ka ir tāda likumdošana, un 82% nezināja nevienu uh, organizāciju, kas uh, sniegtu atbalstu diskriminācijas upuriem. Uh, Rasu vienlīdzības direktīvas desmitais pāns runā par informācijas izplatīšanu un saka, ka dalībvalstīm ir jāparūpējas par to, lai um, noteikumi, kas ir pieņemti šīs direktīvas ietvaros, uh, par tiem tiktu informēti visi uh, tie iedzīvotāji, kurus tas skar. Un jāinformē arī um, Tātad šie cilvēki attiecīgie dalība valstī, un es domāju, ka šie uh, likumdošanas akti arī varbūt jāpārskata. Noslēgumā es gribētu uzsvērt uh, to, kā jau mūsu direktors to darīja, prezentējot šīs aptaujas rezultātus pārkājušā gada novembrī, ka šeit ir runa par cilvēktiesībām. Te nav runa par politikas mērķi, uh, Te ir runa par cilvēka cieņu, par uh, visu cilvēku cilvēktiesībām, vienalga, kāda būtu viņu izcelsme, viņu pieredze. Un tāpēc mēs jūs, kā lēmumu pieņēmējus, aicinām izmantot šos mūsu sniegtos eh, datus, lai politikas varētu ieviest efektīvāk. Mēs aicinām, uh, lai uh, tiktu, uh, notiktu cīņa pret uh, pretestību ieviest likumdošanas aktus un lai uh, notiktu cīņa pret antičigānismu, uh, gan ieviešot likumdošanas aktu, gan arī stādājot ar kopienām uz uh, vietas. Un ir arī jādod uh, romiem uh, lielākas tiesības strādāt pie šiem jautājumiem, cīnīties par savām tiesībām, sadarboties ar tiem, kas viņus atbalsta. Paldies! Thank you very much. Mēs paldies. Par šo novērtējumu tagad uh, Šmita kungs. Vai Šmita kungs jūs varētu iekļauties desmit minūtēs, jo mums būs ļoti daudz detalizētu jautājumu no uh, deputātiem, kas ļoti labi saprot uh, Romu situāciju un kas gribēs saņemt atbildes. Lūdzu, iekļaujieties desmit minūtēs. Un, uh, Eh, jūs noteikti saņemsiet ļoti detalizētas jautājumas debatēs. Paldies. Lūdzu, jums vārds. Thank you, Mr. Chair. Paldies, priekšsādātāji. Apsveicam arī jūs par ievēlēšanu amatā no Eiropas komisijas eh, dienestu puses. Mēģināšu ievērot man atvēlētās desmit minūtes. Godāmie deputāti, Eiropas komisijas dienesta vārdā man arī ir liels prieks paust jums mūsu viedokli par pašreizējo situāciju Roma integrācijā. Kā jūs visi ļoti labi zināt, komisija regulāri sniedz atskaites par to, kā tiek īstenotas nacionālās stratēģijas saskaņā ar Eiropas Savienības ietveru. Un jūs noteikti arī zināsiet, ka uh, Pēdējais ziņojums tika sagatavots 2016. gada 27. jūnijā. Tātad jums noteikti ir bijusi iespēja iepazīties ar šo ziņojumu, un es domāju, ka mēs varētu tagad izskatīt svarīgākos šī vērtējuma elementus. Ziņojumā no vienas puses ir runa par komisijas lomu, un no otras puses tur ir runāts par pasākumiem, kas tiek veikti dalību valstīs dažādās jomās. Galvenokārt ir runa par horizontālo pusi, tātad juridiskie jautājumi, bet, protams, arī sociālajie jautājumi, vīde, mājokļi un tā tālāk. Un ir runa arī par struktūrāliem un finansiāliem jautājumiem. Šī gada ziņojumā vai precīzāk izsakoties 2016. gada ziņojumā, mēs gatavojām atsevišķus failus par katru dalību valsti, un šeit ir iekļauta visnotaļ detalizēta informācija un izvērtējums. Kas tad būtu interesanti skatoties no Eiropas Savienības eh, puses? Sākšu ar, eh, manuprāt, pozitīvajiem aspektiem, kurus noteikti vajadzētu paturēt prātā. Pirmkārtām ir izveidotas struktūras, kas ir vajadzīgas koordinācijai, parāku prakses apmaiņai un kontrolai. Proti mums ir ieviests Romu kontaktpunktu tīkls. Kā jūs zinat, šāds tīkls pastāv katrā dalībvalstī. Tas nozīmē, ka varas iestādes no katras Eiropas Savienības dalībvalsts šajā ietverā uh, ievāc informāciju par paraugu praksi un tās apmaiņu. Runājot par kontaktpunktiem, tad šeit ir uh, ieviesta arī uh, kontaktpunktu mm, sanāksmju schēma. Tiek izveidotas arī Nacionālās Roma platformas, kas jau pastāv un funkcionē. Eiropas līmenī ir izveidota Eiropas eh, Romu iekļaušanas platforma. Šīs ir ļoti svarīgas platformas, jo tās nodrošina informācijas apmaiņu pilsoniskajā sabiedrībā un arī ietver valsts un administratīvo pusi. No tā visa izriet, kas, manuprāt, ir ārkārtīgi būtiski, ir tas, kā mums ir konkrētas saiknes ar Romu integrācijas stratēģiju, un tā ir pievienota savukārt 2020. gada stratēģijai. Tas nozīmē, ka kopš 2013. gada tā saucamajās valstu īpašajās rekomendācijās ir iekļautas rekomendācijas tām dalību valstīm, kur, mūsuprāt, Romu integrācija vēl ar vien ir uh, īpašs jautājums, kam ir jāpievērš īpaša uzmanība. Tātad šis instruments ir ļoti būtisks. Protams, ir paredzēts arī finanšu atbalsta elements. Vēlētos uzsvērt, ka tajās dalību valstīs, kur valsts īpašās rekomendācijas E, ir spēkā, Romu integrācija ir iekļauta arī īpašajā finansēšanas programmā. Tātad te ir par 1,5 miljārdiem eiro. Šās, e, šādas iespējas tiek nodrošinātas un ir jāuzsver, ka tās ir ļoti būtiskas. Tāpat ir arī īpašas programmas, kuras tiek vadītas šeit no Briseles. Un pieminēšu tikai dažas, kas, manuprāt, ir ļoti būtiskas. Uh, Piemēram, ir uh, tvīnīga programmas, ir uh, kultūras notikuma programmas, ir uh, plašsaziņas uh, līdzekļu programmas. Tāpat arī ir grāntu programmas, kur ir runa par uh, tiesībām, vienlīdzību un pilsonību. Tāpat tiek iesaistītas arī dažādas Romu organizācijas, kas uh, ir pilntiesīgas dalībnieces šajās programmās. Uh, Protams, ka arī juridiskais ietvers ir ļoti svarīgs. Jūs eh, noteikti zināsiet, ka ir divas nozīmīgas direktīvas - rasu vienlīdzības direktīva un arī pasaul, pa, padomas pamatlēmums par rasismu ksenofobiju. Es eh, šajā kontekstā vēlētos uzsvērt, ka komisija, jo īpaši pēdējos divos gados ir sākusi uh, ļoti detalizēti izpētīt eh, to, kā tiesību akti tiek piemēroti praksē. Un mēs pat esam uzsākuši pārkāpumu procedūras, kad esam konstatējuši, ka situāciju nevar atrisināt ar paraugu prakses apmaiņu. Vēlējos eh, atgādināt par šīm lietām, eh, kas ir iekļautas ziņojumā. Nevēlējos teikt, ka mēs te būtu ieslīguši pašapmierinātībā. Uh, Uzskatu, ka šīs pamatstruktūras, kas ir priekšnosacījums tālākajam darbam, ir izveidotas un pastāv. Bet, protams, ir jāuzdod jautājums, kas tieši ir panākts uz vietas, kas ir izdarīts, lai uzlabotu šo iedzīvotāju dzīves apstākļus. Domāju, ka šeit mēs itin vienkārši varam atsaukties uz to, ko mēs dzirdējām no pamatiesība aģentūras patiešām šeit nav daudz pozitīvas ziņu. Esmu atklājis tikai divus aspektus, kur mūsuprāt ir varojamas cerības, ka ejam pareizajā virzienā. Proti, es nevēlētos, lai jūs mani tagad pārprotat, bet viens no šiem pozitīviem aspektiem ir tāds, ka nabadzības rādītāji ir 80%. Protams, tas nav pozitīvi, neviens nepiekritīs, ka uh, tas ir labi, ka tik daudz cilvēku dzīvo zem nabadzības sliekšņa. Bet tikai pirms pāris gadiem tie bija 90%. Tas nozīmē, ka tagad ar zināmu piesardzību varam teikt, ka pat ja šis ātrums nav pietiekami labs, mēs tomēr ejam pareizajā virzienā un cerams, ka izdosies šo ātrumu palielināt. Tas ir tāds piesardzīgs indikators. Uh, Vēl kāds pozitīvs aspekts, kas mūs iedrošina, ir um, bērnu izglītība agrīnā vecumā. Mēs visi saprotam, ka bērnu izglītošana ir ļoti būtiska tālākai integrācijai sabiedrībā, un šeit ir jārunā tieši par agrīno izglītību. Šī ir vienīgā joma, kur mēs redzam, kā bērnu integrācija, neskatoties uz to, kāda būtu viņa etniskā izcelsme, uzlabojas. Dažās dalībvalstīs Romu bērniem šis rādītājs ir pat virs 90%, un šādus indikātors mēs gribētu redzēt vairāk. Kopumā, kā jau es norādīju, situācija nav apmierinoša. Mūsu ziņojumā ir iekļautas arī vairākas re rekomendācijas. Pirmkārtām mēs iesakām uh, piemērot eh, pieņemtos tiesību aktus. Tā tad ir jāpiemēro pretrasisma direktīva un pamatlēmums. Otrkārt, esam identificējuši arī uh, konkrētu problēmu, proti izlikšanu no mājokļiem etniskās izcelsmes dēļ. Šī problēma nav akceptējama, un to esam izcēluši. Esam runājuši arī par integrāciju un par mājokļiem, un kopumā mēs arī aicinām uh, labāk nodrošināt uh, iejaukšanos uh, un darīt to, kas ir vajadzīgs, tad, kad tiek uzsāktas programmas vai projekti. Šeit vēlētos norādīt, ka ir jāuzlabo dātu apkopošana. Mums ir vajadzīgāki, mums ir vajadzīgi labāki monitoringi instrumenti. Tagad Īsumā vēlētos jums pastāstīt, ko mēs esam paveikuši kopš uh, 2016. gada vidus. Protams, ka Eiropas komisija atbalsta Eiropas parlamentu tā aicinājumā organizēt piemiņas dienu. Mēs uh, aktīvi piedalījāmies 2. augusta pasākumos. Esam uzsākuši arī vairākas papildu programmas, taču pats svarīgākais sasniegums pēdējā gadā bija uh, 8. decembra padomas secinājumi, kur dalībvalstis pašas apņēmās veikt tālākas darbības vairākās josmās, jomās. Te ir izteikts arī aicinājums izvērtēt šo programmu. Uzskatām, ka tas ir nozīmīgs solis uz priekšu, un mēs esam patiešām apmierināti, ka kaut kas tāds ir sasniegts Eiropas līmenī. No mūsu puses vēlētos teikt, ka komisijas diene, dienesti pašlaik ir sasnieguši apmēram uh, vidusposmu savā darbībā. Tas nozīmē, ka mēs mēģinām iesaistīt pēc, pēc iespējas vairāk uh, iesaistītās personas. Mēs strādājam pie pērniecības un pie izvērtēšanas. Mēs visi gribam apkopot pierādījumus. Protams, ka mēs zinām, ka mēs neesam uz īstā ceļa. Uh, bet mums ir vajadzīgi šie pierādījumi, un es domāju, ka šeit mums vajadzētu apkopot spēkus, ieguldīt vairāk laika un uh, sagatavot tādu vispārēju plašu izvērtējumu. Atvainojos priekšādētāji, ka dažas sekundes pārsniedz man atvēlēto laiku. Vienīgais iemesls, kāpēc es jūs aicināju neizteikties ilgāk, ir tas, ka mums ir ļoti daudz deputātu, kas ir strādājuši pie Romu jautājuma uh, ilgus gadus. Um, 2004. gadā mēs iestājāmies Eiropas Savienībā, un tad mm, man tas bija ļoti liels atvieglojums. Es eh, redzēju, ka būs ļoti daudz detalizētu jautājumu, jo ir daudz deputātu, kas ir patiešām iedziļinājušies eh, šajā mm, tematu lokā. Došu vārdu kolēģiem eh, tādā kārtībā, kā viņi pieteicās runāt. Man ir viens jautājums, kas izriet no e, jūsu abu teiktā. Jūs runājāt par e, likumdošanas ietveru, par direktīvu un arī par padomas pamatlēmumu. Daži kolēģi, kas šajā komitejā strādāja ilgāku laiku, noteikti zinās, ka abi šie instrumenti ir paredzēti Romu aizsardzībai. Tieši tāpēc gribēju jums jautāt, vai patiešām esam sasnieguši posmu, kur abi šie tiesību akti ir pietiekami noderīgi, lai mēs varētu aizsargāt šo vienu no lielākajām minoritātēm Eiropā. Vai pietiek ar padomes veikto? Vai šī direktīva ir gan labs instruments, lai risinātu šādus komplicētus, sarežģītus jautājumus? Šī rasu direktīva tika veidota arī daudzām citām lietām. Tas tika darīts tad, kad vēl nebija daudz aktivitāšu Romu situācijas uzlabošanai. Tagad došu vārdu mūsu runātājiem. Pirmā izteiksies Sorāja Lūdzu. Paldies! har producerat och måste säga att det är Pamatiesība aģentūra ir sagatavojusi ziņojumu, un, manuprāt, šī uzrādītā statistika ir šausminoša. Atklāt sakot, nāsmu pārsteigta, esmu aktīvi darbojusies šajā jomā ilgu laiku, esmu bijusi arī eksperte Eiropas padomē. Un, ja runa par pamatiesību aģentūru, es gribētu zināt, kā jūs iegūstat datus par visiem šiem romiem, kas ir izlikti no mājokļiem, kas dzīvo vienkārši mežos. Uh, Es zinu, ka ir tūkstošiem nometņu, kas nav piesaistītas nevienai pilsētai vai ciematam. Tāpat ir arī vismaz 500 līdz 1200 cilvēku, kas dzīvo šādās nometnēs. Nav piekļuvis nekādām komunikācijām, nav ūdens. Šie cilvēki ir vienkārši izmesti no saviem mājokļiem un uh, arī šie cilvēki ir tiesīgi, lai viņus iekļautu šādos ziņojumos. Mans jautājums ir, kā mēs varam progresēt? Es uh, gatavošu jaunu pašinstīvas ziņojumu par romiem, un es uh, labprāt cieši sadarbotos gan ar pamatiesību aģentūru, gan ar komisiju. Esmu strādājusi šajā jomā vairāk nekā 30 gadu, uh, un es redzu, ka cilvēki sāk saskatīt eh, šo cīnismu. Tas, ka mēs eh, atzīsim, ka ir šādas nometnes, protams, ir solis pareizajā virzienā, bet es domāju, ka Eiropai ir vajadzīga patiesības komisija Romu jautājumiem. Mums ir jārēsina šīs problēmas. Mums ir jāmēģina domāt ne tikai par veselību, mājokļiem, um, darbu vai izglītību. Tāpat es gribētu arī zināt, uh, ko komisija domā par šādu veidu komisiju, kurā būtu pārstāvētas visas iesaistītās puses. Mums ir jānodrošina, ka mēs varam atzīt ka Roma diskriminācija ir apkaunojoša. Pašlaik tas eh, netiek uzskatīts par kaut ko apkaunojošu. Mums vajadzētu saprast, kāda ir šī situācija un kāpēc tā ir tāda. Un šeit mums vajadzētu ieskatīties vēsturē. Ir vairāk iemesli, kāpēc eh, esam nokļuvuši līdz eh, šādam punktam. Tāpat arī mums ir jādomā par uzstādītajiem mērķiem. Šie pārkāpumi, kas vēl ar vien turpinās Ungārijā, Čehijas republikā un citur, es domāju, ka arī šeit mums ir jāsaprot, kāda ir konkrētā situācija un kā tiks risinātas tālāk pārkāpuma procedūras pret Grieķiju, Itāliju un citām valstīm. Gan pamatiesība aģentūrai, gan komisijai gribētu jautāt, Vai um, jūs zinat, ka ir bijušas piespiedu izlikšanas no mājokļiem arī Bulgārijā? Mums noteikti ir jārisina šīs problēmas. Tāpat arī Eiropas struktūrālie un reģionālie fondi. Tie tiek izmantoti, lai atjaunotu apmetnes un lai nodrošinātu mājokļus romiem. Paldies, Suraja! Kornēlija Ernste tagad lūdzu jā. Paldies! Paldies par eh, šo pētījumu un aptauju. Uzskatu, ka ir ārkārtīgi būtiski, ka mēs eh, šos uh, faktus varam izskatīt, kaut gan tie ir visnotaļ skumīgi. Jā, priecājos par šo sarukumu no 90% līdz 80%, bet, protams, ka tas, domāju, ir nožēlojami. Uh, Mēs redzam, ka šie cilvēki dzīvo jau gadu simtiem Eiropā, un mēs tomēr nesam gana labi par šiem cilvēkiem parūpējušies. 2011. gadā tika sagatavota Eiropas Savienības Romas stratēģija, kurai vajadzēja kļūt par pirmo soli, un, proti, mēs arī runājam par šīs stratēģijas izvērtējumu, Vai komisija nedomā, ka nevajadzētu veikt piespēdu pasākumus pret dalību valstīm gadījumā, ja dalību valstis eh, neievēro cilvēktiesības? Tāpat arī vai jūs uzskatāt, ka ar pašreizējiem pasākumiem pietiek, ka mēs varētu ar tiem samierināties? Nākamais punkts ir sagatavots arī pētījums par piespiedu sterilizāciju. Eh, tas notika pirms mēneša. Uh, Kāds ir pašreizējais stāvoklis vai eh, komisija ir domājusi par eh, kaut kādiem pretpasākumiem? Tātad te ir runa par Čehijas republiku. Ir jautājums, vai šī piespiedu sterilizācija ir izbeigta vai nē. Tas pats attiecas arī uz īpašajām skolām bērniem. Eh, Čehijas republikā, piemēram, um, Romu bērniem vajadzēja iet skolā uh, kopā ar bērniem ar īpašām vajadzībām. Vai tiešām tas tā ir un vai kaut kas tiek, tiek darīts eh, lietas labā? Lūk, šādi jautājumi man interesē. Paldies! Eh, Anna Marija Koraca Bilta. Paldies, Klod! Es eh, esmu starp tiem, kurus jūs pieminējāt, proties, gadiem ilgi esmu strādājusi pie šī temata, un es priecājos, ka ir sagatavots šāds ziņojums, kas mums atgādina uh, Eh, cik šausminoša ir šī situācija. Romi ir Eiropas Savienības pilsoņi, un viņiem ir tādas pašas tiesības kā pārējiem pilsoņiem. Tāpēc es eh, patiešām uztraucos dzirdot, ko jūs sakāt par bērniem. 2016. gadā es iesniedzu jautājumu komisijai, un priecājos, ka komisija ir apņēmības pilna rīkoties. Es gribētu aicināt komisiju būt striktai un darīt vēl vairāk, jo šķiet, ka dalība valstis neīsteno stratēģiju, kur mēs pieņēmām iepriekšējā sasaukumā. Mans jautājums komisijai bija, kā tiek izmantota Eiropas Savienības fondi, tātad sociālais um, fonds, um, lauku attīstības fonds un tā tālāk. Un man atbildēja, ka komisija nespēja garantēt efektīvu uh, naudas izmantošanu, iekļaušanai, prediskriminācijai un integrācijai. Un tas ir tāpēc, ka vietējās institūcijas nav mm, gana spēcīgas, tāpat arī trūkst koordinācijas starp vietējām varas iestādēm. Uh, Es gribētu zināt, vai kopš 2014. gada līdz pašreizējiem brīdim ir vērojami kādi uzlabojumi. Es viesojos kādā no dalībvalstīm, kur ir visvairāk problēmu, un eh, nebija nemaz priecīga par to, ko es redzēju. Redzu, ka trūks caurdzamības par naudas izmantošanu. Un te ir runa par to, lai nodrošinātu, ka bērni var iet skolā, ka viņiem ir pienācīgi mājokļi. Tāpēc gribētu vēlreiz jautāt komisijai, kas tiek darīts, lai šī uh, institucionālās kapacitātes uh, veidošana uh, noritētu veiksmīgāk un Eiropas Savienības līdzekļi tiktu izmantoti racionālāk. Tāpat arī gribētu jautāt par dokumentiem un identifikāciju. Dažkārt, lai bērni varētu piekļūt sociālajiem dienestiem un skolai, um, Mm, mēs redzam, ka galvenās problēmas rodas tāpēc, ka šiem bērniem nav vajadzīgo identifikācijas dokumentu, un tieši tāpēc tie nevar izmantot sociālos pakāpojumus. Iztumšana ir sasniegusi milzīgu pakāpi. Ir tūkstošiem romu eh, cilvēku, kas eh, faktiski jūtas eh, izstumti no savām valstīm, un viņiem ir jāakceptē vēl pazemojošāka situācija. Uzskatu, ka situācija ir akūta, un mums ir jārīkojas vēl vairāk. Paldies tagad Pīters Nīdermullers. Paldies, priekšādātāji! Vispirms liels paldies par eh, jūsu pētniecības darbu. Uzskatu, ka tas ir izšķiroši. Protams, mēs varam spriest arī par metodiku, kā piekļūt uh, romiem un tā tālāk, bet eh, varbūt to mēs varētu darīt eh, citreiz. Mums vajadzētu pirmkārtām runāt par šī ziņojuma politiskajām sakām. Dažkārt man rodas iespējas, ka mēs esam pasaules čempioni dažādu konferenču un sanāksmju organizēšanā, bet realitātē netiek darīts gandrīz nekas. Tieši tāpēc es uzskatu, ka uh, vajadzētu atbildēt uz diviem jautājumiem. Pirmkārt, neesmu nekāds optimists attiecībā uz nacionālā ietver izpildi. Mana pieredze rāda, ka daudzās Eiropas valstīs, ne tikai manējā, mums ir institūcijas, mums ir vajadzīgās iespējas, bet dalībvalstis nav gatavas izmantot šos instrumentus un institūcijas. Ko komisija varētu šeit darīt? Kādas ir politiskās iespējas kaut kādas piedienu izdarīšanai? Un otrs Pilsonisko organizāciju loma. Mana pieredze rāda, ka daudzas NVO aktīvi darbojas uz vietas, vietējās kopienās, un vienlaicīgi mēs zinām, ka dalībvalstis uzbrūk šādām NVO. Uzskatu, ka šeit mums ir gan iespējas, gan arī pienākums šo situāciju mainīt. Mums vajadzētu spēcīgāk sadarboties ar pilsoniskajām organizācijām un NVO. Paldies! Paldies! Mēs, protams, zinām, ka komisija ir uzņēmusies eh, tiesības sardzes lomu. Un varbūt mums vajadzētu atbildēt eh, uz jautājumu, cik padziļināti un cik detalizēti to var darīt, jo kalkulētā ir dalībvalsts kompetence. Barbara Spinēlī tagad. Paldies! Paldies par ārkārtīgi interesanto stāstījumu. Uzskatu, ka pamatiesība aģentūras ziņojums bija ļoti labs. Jūs patiešām norādījāt uz vislielākajām problēmām, kur netiek ievērotas Eiropas Savienības tiesības. Jūs jau paši norādījāt, ka risinājums būtu emancipācija un eh, Romu eh, tiesību nodrošināšana. Balstoties uz eh, šo emancipācijas ideju, es gribētu jums uzdot divus jautājumus, kas uh, ir saistīti ar ļoti būtiskiem mm, šķēršļiem, ko mēs esam identificējuši. Pirmkārtām, Romu kopiena nepārzina savas tiesības. Romi ir ļoti slikti informēti par uh, savām tiesībām, tāpat arī nav mm, nekādu asociāciju viņu starpā, līdz ar to uh, vēršanās tiesā ir ļoti reta. Kā jūs uh, domājat, kā varētu šo situāciju uzlabot? Savu tiesību zināšana varētu būt pirmais solis emancipācijā. Nākamais. Datu apkopošana. Šī datu apkopošana ir ļoti nozīmīga. Šeit ir runa par Eiropas Savienības iedzīvotājiem un pilsoņiem, un tieši tāpēc datu ievākšana par viņiem ir ļoti nozīmīga, bet mēs varam konstatēt, ka pastāv ļoti liels problēmas datu apkopošanā. Eiropas revīzijas palāta jau ir par to runājusi, komisija ir uh, uz to reaģējusi, un šķiet, ka ļoti bieži uh, šādas visvieglāk ievainojamās kopienas ir uh, uztrauktas, tad, kad ir runa par um, statistikas datu apkopošanu vai tādu skaitīšanu. Tām ir vienkārši bailes mm, par to, kas notiks. Es gribētu zināt, kā jūs mēģināsiet risināt šo jautājumu. Ļoti bieži Romu kopienām ir tendence slēpt savu izcelsmi, un tas rada milzīgas problēmas. Šī kopiena vienkārši netiek atzīta. Esam konstatējuši šādu fenomenu agrāk attiecībā uz um, ebreju tautību Romu kopiena pašlaik saskaras ar šādu problēmu. Gribētu zināt, kāds ir jūsu viedoklis šajā jautājumā. Tagad Stīvens Skundze. Dank u wel, voorzitter. Ik heb... Paldies, priekšādātāji. Man būtu viens jautājums. Es Gribētu zināt par Romu situāciju uh, um, Austrum Eiropā. Mums, protams, ir jādomā par to, kā vērsties pret uh, Romu iztumšanu, bet uh, mums ir jāuzdod arī jautājums, ko paši Romi varētu darīt. Mēs redzam, ka manā dzimtajā pilsētā ģentē ir jūtams Romu pieplūdums. Uh, Pie mums ierodas gan pieaugušie, gan bērni. Un es pati esmu aktīvi darbojusies šo jautājumu risināšanā. Bēļģija ir daudz ko darījusi, lai nodrošinātu cilvēku cienīgu dzīvi šiem cilvēkiem. Tāpat arī ir iesniegts jautājums komisijai par līdzekļu izmantošanu, lai uzlabotu Romu situāciju Austrumēropā. Taču Austrumēropas atbildīgās varas iestādes neizmanto pietiekami labi šos līdzekļus. Varbūt, ka trūks kapacitātes vai arī nav politiskās gribas. Ja runa par dažādiem Eiropas pasākumiem, tad ir jāatcerās, ka uh, ir vajadzīgs arī līdzfinansējums 10 līdz 20% apmērā, un dažas um, Austrum Eiropas kopienas iespējams nav spējīgas sekt šo līdzfinansējumu. Līdz ar to uh, Eiropas līdzekļi netiek izmantoti. Tieši par to arī uzdeva savu jautājumu ģentas pilsēta. Varbūt, ja šos līdzekļus Austrum Eiropa nespēja izmantot, tos varētu novirzīt uz eh, Rietumē Eiropas eh, pilsētām un pašvaldībām. Bēļģija, piemēram, ir uzņēmusi ļoti daudz eh, Roma cilvēku, un Beļģijai arī trūkst cilv... Mm, līdzekļu, lai pienācīgi palīdzētu šiem cilvēkiem. Vai šie līdzekļi ir domāti tikai Austrum Eiropai? Ja pēc diviem, trīs konkursiem ir redzams, ka šie līdzekļi netiek pieprasīti, uh, Varbūt tos varētu novirzīt citiem projektu organizētājiem Rietumē Eiropā. Tack eh, för ordet och eh, tack för information. Paldies par sniegto informāciju. Ir ierasts, kā un ir skaidrs, ka situācija nav romiem uzlabojusies pēdējo gadu laikā. Lai kļūtu par Eiropas Savienības dalību valsti, ir jāievēro Kopenhāgenes kritēriji, kas ir politiski, ekonomiski un administratīvi, trīs lielās kategorijās. Cita starpā ir jāievēro arī cilvēktiesības. Mēs runājam bieži parlamentā, ka cilvēktiesības ir jāievēro visā pasaulē, bet mēs dažkārt nespējam to garantēt pat Eiropas Savienības dalībvalstīs. Rumānija jau ilgus gadus ir dalībvalsts, bet mēs slēpjam to, ka Rumānija jau gadiem ilgi visus, visus šos kritērijus nerespektē. Eh, sociālo fondu finansējums, citas problēmas. Eh, tāpēc mums ir jāpiemēro prasības tām valstīm, kuras eh, nerespektē šos kritērijus. Tādā veidā mēs darīsim kaut ko, lai valstis palīdzētu saviem pilsoņiem. Esmu no Zviedrijas. Uh, Un tad, kad šīs valstis kļuva par dalībvalstīm, mēs saņēmām daudzus pieteikumus e, pār situāciju, kāda pastāv, tika gatavoti ziņojumi par to, ka notiek cilvēku tirdzniecība, kā tiek e, eksploatēti um, trūcīgi cilvēki, ka tiek mm, viņi nodarbināti vairāk nekā 12 stundas dienā, un es gribētu zināt, kas tiks darīts, lai šīs valstis respektētu uh, kritērijus un konkrētos priekšlikumus, jo situācija nu jau ilgus gadus neuzlabojas. Zviedrijā, ko mēs darīsim? Ignorēsim šo, šo cilvēku ciešanas, ko mēs varam darīt praktiski. Paldies! <clears throat> Finally, uh... Un Sipels kundze visbeidzot. Paldies, priekšsādātāji. Man godīgi jāsaka, ka es esmu diezgan šokēta. Es uh, palasīju šo ziņojumu un pieteicos, jo es gribēju pajautāt jauki, jā, bet kas tad konkrēti uh, Eh, šo cilvēku ikdienā ir mainījies kopš 2018. gada, un eh, atbildi īsi pēc tam jau uh, sniedz komisijas pārstāvs patiesībā nekas, un pat jautājums par šo nabadzības slieksni no 90 uz 80 procentiem, tad uh, gribētu vēl kritiski pārjautāt, vai tiešām kaut kas ir mainījies, vai ir mainījusies tikai definīcija statistikas sastādīšanā. Uh, lai tas skaistāk izskatītos, bet eh, vai tiešām tur kaut kas ir mainījies, tas tiešām ir apkaunojoši, ja paraugāmies uz skaitļiem. Tie ir dati par cilvēkiem, kā, kas dzīvo Eiropas centrā, un tad es eh, dzirdu, ka komisija ir jāsavāc vēl vairāk datu. Uh, tad cik daudz datu mums vēl ir vajadzīgs, lai saprastu, ka daudzu cilvēku dzīves eh, īstenība, dzīve ir nepanesama Eiropā. Tur nav vajadzīgs konferences un statistika, tur ir jādomā par to, kā veikt pasākumus, lai konkrēti uz vietas mainītu situāciju. Vēl viena konference un vēl viens datu apkopojums neko nepalīdzēs. Un pēdējā piezīme, mēs visi varam piekļūt internetam, mēs vēl pārs, pārbaudīju, mēs runājam par kristietību, um, Mateja evalģēlijā tiek uh, citāts Jēzus, ko jūs darāt. Uh, visvājākajam to jūs nodarāt man, tā saka Jēzus. Un ja mēs to uh, nosakām par uh, kritēriju, tad mēs vairs neesam kristiešu Eh, kontinents. Daudzās no mūsu konstitūcijām tiek rakstīts par cilvēka cieņu. Šeit cilvēka cieņa tiek mīdīta kājām, un mēs tikai organizējam konferences pēc konferences. Es negribu ne vēl vienu ziņojumu vai vēl vienu konferenci. Es gribu, lai šeit parlamentā komisija un dalība valstis beidzot uh, stāst par to, ar kādiem nelieliem projektiem varam palīdzēt cilvēkiem uz vietas. Thank you. That was a good way to end uh, the contributions from members. Um, I'm going to go straight to the speaker. Un tagad uh, uh, uzrunāšu runātājus. Ir piecas vai sešas minūtes tikai palikušas. Dimitro Kopulos kungs. Paldies, es atvainojos, jo es nevarēšu izteikties īsā laikā par visu. Vispirms par likumdošanas ietvaru. Ir tad, kad mēs veicam pētījumus pār migrantiem, par LGPT, pār pētījumu par vārdarbību pret sievietiem, kļuva skaidrs, ka pastāv problēma ar likumdošanas eh, pārzināšanu par rasu līdztiesības direktīvu runājot. Mēs redzam, ka attiecīgām struktūrām ir grūtības atbalstīt cilvēkus, iesniegt sūdzības par nevienlīdzīgas izturēšanās gadījumiem. Šķiet, ka ir problēma ar um, šo direktīvu ieviešanas kvalitāti. Tālāk. Jūs runājāt par var, galējas marginalizācijas risku. Vai pūliņi tiek pielikt, lai to novērstu, bet mēs koncentrējamies uz galvenokārt sešiem miljoniem cilvēku, kas ir šādā situācijā. Tālāk par apkaunojušo diskrimināciju un politisku uh, situāciju. Es domāju, ka daudz kas pētījumos uh, vieš. Uh, gaismu uz šiem jautājumiem un tālāk ir runa arī par politiskām iniciatīvām. Taču ārpus politiskām iniciatīvām es domāju, ka ir jābūt ne tikai paziņojumiem, ko var citēt, bet arī vadlīnijām sabiedrībai attiecībā uz to, kas ir jāsaprot tāds, kā tie redz bērni, kas spēlējas dubļos, kas redz eh, citas negatīvas eh, parādības. Tālāk par struktūra fondiem. Tas jau tika pieminēts vairāk kārtīgi un arī nosacījuma. Um, ehm, um, eh, Modelis ir būtisks, bet arī būtiski ir skatīt, kā tas tiek īstenots praksē, un tas attiec uz situāciju, kā līmeja iestādes izmanto formulējumu Eh, aicinot iesniegt intereses piete pieteikumus un kā pašvaldības reaģē uz šiem pieteikumiem. Šajā uh, sakarā esam paredzējuši apmācību, cik man zināms tāda jau notiek, un mēs eh, sniegsim savu atbalstu un sagaidām, ka šeit būs rezultāti. Bez neieslīgstot detaļās norādīšu divas lietas. Mēs esam par Romu integrāciju runājot. Es gribētu teikt, ka mēs 15 gadu garumā pieliekam šos pūliņus. 15 nav daudz, tas ir mazāk nekā viena paudze. Un, lai gan mēs varam justies kā ir eiropieši, tomēr uh, ir cilvēki Eiropā, kuri dzīvo trešās pasaules eh, cierīgos apstākļos. Ir jādod cilvēkiem iespēja, pie, jāpiešķir var, lai viņi varētu iziet no nabadzības. Un tas var prasīt ilgāku laiku, tas mums ir jāatzīst. Taču mums ir jāsaprot arī tas, ka ir vairāk apliecinājumu uh, tam, ka situācija uzlabojas. Un noslēgumā pāris vārdi, kas, manuprāt, ir eh, daudzu mūsu pūliņu pamatos darbā ar Romiem. Viens ir cieņas nodrošināšana. Eh, vi, viss cauri darbā ar Romiem, cauri virs iedzienas cilvēka cieņa. Ļoti cieši ar to saistāms eh, ir jēdziens uzticība. Šos jēdzienus es lietoju nepārtraukti. Es domāju, ka mums ir jākoncentrējas uz vārdu uzticību, jo šobrīd ne Romu eh, kopienas uzticas politiķiem, Un pie tā mums ir jāstrādā eh, eh, vairāk. No otras puses ir neliela uzticība, tīpaši pašvaldību vidū, pār to, ka to ieguldītās investīcijas nodrošinās ilgspēju rezultātu. Visi šie aspekti kopā veido ļoti sarežģītu kopainu. Ja pie kuras mums ir jāturpina strādāt. Un, kā jau es atsīju, integrācijas jautājumi, cilvēktiesību un attīstības jautājumi, to risināšanai ir vajadzīgs laiks, lai nonāktu pie rezultātiem. Paldies, Švetkungs! Jā, paldies. Sākšu ar uh, eh, Spinelī kundzes piezīme. Viņa norādīja uz to, ka daudzi Romi Eh, noliec savu identitāti, ka šeit mēs saskaramies ar pašnoliekšanas fenomenu, un man šķiet, ka tas ir patiesais eh, iemesls šīm problēmām. Proti, ja mums ir Eiropā cilvēki, kas nelabojas ar savu izcēlesmi un to pat noliedz dažkārt, tad tā ir milzīga sabiedrības problēma, kas nepastāv 10 vai 20 gadus, bet tas ir fenomens, kas uh, jau ilgst simtiem gadu, ka ir bijuši šie te aizspriedumi pārējā sabiedrībā, un pret to mums ir jācīnās, un to jau nevar izdarīt komisija no Briseles, nevar to panākt uh, visos ciemos un pilsētās Eiropas Savienībā. Tā ir uh, lieta, kas ir jārisina uz vietas uh, dalībvalstīs, kam ir jānotiek cilvēku galvās dalībvalstīs. Un tagad par konkrētajām konkrētiem jautājumiem. Jūs priekšsādātāja kungs jautājāt par to, vai mūsu juridiskais ietvars ir pietiekams. Tas jau ir vairākus gadus tāds, kā tas ir. Jūs pieminējāt uh, rasismu apkarošanas direktīvu un arī padomus pamatlēmumu. Es domāju, ka jautājums vispirms ir savādāks. Vai šie instrumenti vispār ir pienācīgi īstenoti dalību valstīs, un tur mums ir jāatbild, ka drīzāk jau nē. Uh, Un šeit es domāju, ka ir ļoti svarīgi, lai šos instrumentus, kas mums tagad ir, kas uh, daļēji uh, tikai kopš 2014. gada ir pilnībā iekļauta Eiropas Savienības uh, juridiskajā ietvarā, uh, ka šos instrumentus uh, ir tiešām jāizmanto, ja redzam, ka pastāv problēmas. Uh, Un vēl viena lieta, ko pieminēja vairāk deputāti, protams, ka mēs redzam, ka ir būtiski pārkāpumi dalībvalstīs, ka situācija nav pieņemama ne tikai attiecībā uz dzīves apstākļiem, bet uh, arī piemērojot tiesību aktus. Bet mēs neredzam tādu apzinātu uh, Uh, rīcība. Tā drīzāk ir tāda dalībvalstu neizdarība. Vienkārši uh, zināmās situācijās netiek veikti uh, vajadzīgie pasākumi, lai nodrošinātu to, ka likumi, piemēram, kas aizsargā um, cilvēkus pret diskrimināciju etniskās izcelsmes dēļ, ka tie netiek ievērot. Bet tās lietas, ko jūs te pieminējāt, piespiedu sterilizāciju, nu, piedodiet, tās ir komunistu diktatūras prakses, nekas tāds vairs Eiropas Savienībā nepastāv. Ja kaut kas tāds pastāvētu, tas būtu šausminoši, bet ir citas lietas, ir citas lietas, eh, par kurām mums tiešām ir jābūt eh, ļoti uzmanīgiem. Jūs pieminējāt arī tiešām segregāciju skolās. Ne ar tādu ļaunu nolūku, bet situācija tiešām ir tāda, kas ir novedusi pie segregācijas. Uh, un tur uh, ir ļoti svarīgi mūsu tiesību instrumentu, un to, kā komisija, mēs esam arī parādījuši, mēs vērsāmies pret attiecīgajām dalību valstīm, un es varu jums tikai teikt, ka neviena no šīm dalību valstīm uh, eh, neuzstāja, ka uh, Uh, tur viss ir kārtībā. Tur drīzāk ir runa par to, kā atrast pareizo veidu, lai šo te izveidojušos situāciju, segregācijas situāciju novērstu. Uh, un, protams, arī par šiem te uh, identitātes dokumentiem. Tas tiešām ir nepieņemam, ka šobrīd uh, Eiropas Savienībā uh, ir cilvēki, kas dzīvo pre, bez identitātes dokumentiem personu apliecinošiem dokumentiem. Un vēl viens punkts, ko vairāk pieminēja tā ir uh, um, varas sniegšana pašiem romiem, lai viņi paši sev varētu palīdzēt. Mēs ar tiem līdzekļiem, kas mums ir, uh, cenšamies to panākt, uh, palīdzēt. Es zinu, ka tagad ir uh, kopīga pro programma ar Eiropas uh, padomi, kuru saucas Justrom, kur ir runa par uh, to, lai iepazīstinātu romu sievietes ar viņu tiesībām, lai tās tiešām varētu īstenot. Uh, Un šeit man atkal ir jānorāda uz pastāvošiem un spēkā esošiem tiesību aktiem. Jūs zināt, ka rasisma apkarošanas uh, di direktīvā eh, tika noteikts, ka jāizveido līdztiesības institūcijas dalību valstīs, to parlaments un padomu nolēma, un tie tie soļi, ko uh, var darīt, ko var spērt Eiropa, lai nodrošinātu to, ka uh, tiesība akti tiek patiešām īstenot un Romu kontekstā Vēl te ir daudz darāmā, bet šīm pārmaiņām cilvēku galvās jānotiek uz vietas. Un kas attiec uz struktūra fondu līdzekļiem, tur arī ir juridiskais ietvers, ko parlaments kopā ar padomi ir pieņēmis, un tas parādz zināmus mehānismus, kur ir runa par uh, līdzekļu pārdali, un tas var notikt tikai šī ietvara kontekstā. Tātad nekādā gadījumā uh, negribētu atstāt iespaidu, ka kāds šeit būtu gatavs mm, pievērt acis uz uh, mūsu līdzcilvēku ciešanām, kā jau kāds no kolēģiem šeit teica. Mēs pirms desmit gadiem sākām šo jautājumu tā nopietni skatīt. 2011. Uh, gadā tika pieņemta šī stratēģija un būtu jānovērtē atzinīgi tie nelielie soļi, kas ir spērti pareizajā virzienā un jāstrādā turpmāk, lai īstenot šo stratēģiju. Sirsnīgs paldies jums! Okay, um... Paldies! Mums ir šis papildus punkts. Un tā rezultātā es kavēju deprēkunga punktu, bet lūdzu par to katram viens teikums. Ļoti īsi es nevaru piekrist paziņojumam, ka neviens neapdraudz eh, brīvprātīgi cilvēku situāciju. E, bet ir tikai fakts, ka atsevišķas dalībvalsts nedara neko. Manuprāt, tā ir dažkārt dalībvalstu griba neko darīt, un tās ir atbildīgas par šādu situāciju. Ja jūs runājat par vispārīgu noteikumu un pienākumu bērniem apmeklēt skolu, uh, bet bērni dzīvo mazos ciemos, tālu no skolas, bez valsts trans, publiska transporta, bērni, vecākiem nav auto, mēs varam apgalvot, ka šie cilvēki neiet pa pareizo ceļu. Atvainojiet, bet tā ir dalība valstu negribēšana. Mums jau jāsauc ir lietas īstajos vārdos, un šīs valsts ir vainīgas par to, ka situācija nemainās. Soraļa, viens teikums, paldies. Arī es vēlējos piebilst Ja mums šī problēma ir jāatrisina, tad mums ir jāskatās šis jautājums visas sabiedrības kontekstā. Par cilvēktiesību piemērošanu mums ir jāveido saskaņotāki pūliņi. Un mēs vēlētos komist komitejas līmenī, komisijas līmenī, lai tiktu strādāts dažādu ģenerālu direkciju starpā pie šiem jautājumiem. Uh, nevar risināt tikai izglītības jautājumu, neņemot vērā tur, kur viņiem ir jādzīvo, kā tiek nodrošinās transports. Mēs šeit runājam par uh, trešās pasaules uh, iedzīvotājiem Eiropas pašā vidū. Un Arī Zviedrijā ir tādas pašas mentalitātes problēmas kā Francijā un Bulgārijā. Eiropai ir jāpa, jāpārskata pašai sava vēsture. Ja mēs to nedarīsim, tad mēs vienkārši turpināsim uh, saskarties ar diskrimināciju un ar rasistisku runu. Me, mums ir jāatrisina šī problēma reizi par visām. Paldies, Sarāja, turpina priekšsēdētājs. E, Barbara lūdz vārdu atkal, bet ja ik viens Eh, ja es ik vienam došu vārdu, tad jūs nožēlosit, ka ievēlējāt mani atkal par priekšsēdētāju, bet tikai vienu teikumu. Vai tad es drīkstu teikt šo vienu teikumu? Barbara, mēs e, esam pabeiguši skatīt šo jautājumu. Es vēlos tikai piebilst, kolēģi, es saprotu, ka jūs vēlētos atbildēt arī uz šo sacīto bet lūdzu eh, pieņemiet to, kā tas tika pateikts. Eh, šeit, šis ir gadījums, kad ir dalība valstīs šī problēma akūta. Un daudziem no mūsu komitejas locekļiem ir plaša pieredze darbā ar šiem jautājumiem. Es domāju, ka šo, šī viedokļa apmaiņa bija no, ļoti noderīga par to, cik sliktā un nepilnīgā veidā uh, E, jautājumi tiek risināti. Un es domāju, ka situācija ne tikai stāv uz vietas, bet dažkārt pat pasliktinās Romu iedzīvotājiem. Līdz ar to mums ir vēl ļoti daudz darāmā Es arī deputātiem solu, ka šis jautājums atkal tiks iekļauts darba kārtībā, un es vēlos pateikties jums par klātbūtni un par prezentācijām. Šodien dzirdētais bija ļoti noderīgs, bet arī mēs atkal maksimāli drīzā laikā to iekļausim atkal darba kārtībā. Paldies jums par jūsu prezentācijām. Kolēģi, tagad mums ir jāpāriet. U, pie nākošā punkta pirms citi deputāti mūs atstāja un apstiprinot darba kārtību, mēs sacījām, ka dosim piecas minūtes diviem juristiem, kuri seko uh, lietai ar Eduardu Snowdenu. Parlamenta rezolūcijā tika apstiprināta 12. martā, un tas tika balstīts uz masu uzraudzības pašiniciatīvas ziņojumus. Bez kavēšanās dodu vārdu abiem šiem diviem kolēģiem. Es zinu, ka šis cilvēks, eh, šis jautājums interesē ļoti daudzus. Atvainojiet, ka atvēl jums tik maz laika, bet izstāstiet pašu būtību jautājumam. Paldies, priekšsēdētāji! Esmu Bens Vaizens un. Uh, Mans kolēģis ir Volgangs Kolāks. Es pārstāvu viņu Savienotajās valstīs. Ir šodien liels gods būt ar jums, un šis jautājums ir daudziem izaicinājumiem manā valstī. Edvards Snowdens ir pateicīgs par parlamenta rezolūciju 2015. gadā, kurā tika viņš atzīts kā starptautisks cilvēktiesība aizstāvis un kurā dalībvalsts aicināja viņam nodrošināt aizsardzību. Es domāju, ka kamēr mūsu sabiedrībā pastāv dažādi viedokļi par to, kādām ir jābūt uzraudzības politikā valstīs, pastāv vienošanās, ka eh, demokrātiskā sabiedrībā lēmumi tiek pieņemti atklāti pēc diskusijām un to nedara aizslēgtām durvīm e, izlūkošanas virsnieki. Diemžēl mēs Eh, gaidījām, ka beidzoties Obamas termiņam amatā mēs eh, pieņemsim saprātīgu lēmumu pār eh, Edvardu Snowdenu, bet tomēr tā tas nenotika. Situācija ir vēl nopietnāka, šobrīd ir ievēlēts jauns prezidents, kurš Twitterī ir paziņojis, ka Snowdenam ir jāizpilda nāvis sots Tāpat arī vēl ir dzirdēti analoģiski viedokļi. Šeit mēs esam cerot, ka Edvards Snowdens netiks aizmirsts. Viņš ir ļoti daudz izdarījis, viņš būtu vēlējies atrasties šeit personiski, viņš cer, ka tāda iespēja viņam būs kaut kad tuvā nākotnē. Viņam ir plaša pieredze un viņš parlamentam varētu daudz pastāstīt par masveida uzraudzību brīvā sabiedrībā. Un es ceru, ka uh, Lībe komiteja atbalstīs savu rezu, uh, eh, rezolūciju un vēlreiz aicinās dalību valstīm nodrošināt Edvards Snowden aizsardzību. Paldies par atvēlēto laiku. Es pat neizmantoju savas sešas minūtes. Paldies, turpina priekšsēdētājs. Par jūsu izklāstu. Cik es saprotu, jums ir jāpiedalās citās sanāksmēs ārpus parlamenta. Es zinu, ka jūsu programma šeit ir ļoti piesātināta, bet jūs varat izmantot Jāna Albrehta biroju un viņa piedāvātās saziņas iespējas. Paldies, kolēģi, par šo prezentāciju. Un tagad mēs varam pāriet pie desmitā punkta, kas ir. E, e, Žerāra Deprē uzdotais jautājums par Eirodaku. Paldies, Žerār, ka e, šis jautājums ir iekļauts mūsu darbkārtībā. E, šis ir gadījums, kad E, komisija ir sniegus atbildi 13. janvārī. Pēc termiņa noticēšanas. Ļoti labi, ka mūsu deputāti vienmēr norāda šīm problēmām. Žerār, e, e, Jūs varat vēlreiz atklātot eh, savu jautājumu. Paldies, priekšsētātāji. Jā, šī jau ir otrā vai trešā reize, eh, kad komisija pārsniedz termiņus. Es saprotu, ka varbūt viņi vēlējās dzirdēt manu balsi Libe komitejā. Eh, pretējā gadījumā viņi būtu varējuši man nosūtīt rakstisku atbildi paredzētajos termiņos. Bet tagad nopietni runājot. Es atkārtošu šo jautājumu, lai kolēģi varētu eh, labi izprast mani uzdot eh, jautājumu. 14. pantā Eirodak priekšlikumā ir paredzēts pienākums katrai dalībvalstī paņ, noņemt eh, biometriskos datus katram trešās valsts pilsonim, kurš neregulāri uzturas tās teritorijā. Paralēli direktīvas sastais pats pārēdz to, ka dalībvalstis pieņem lēmumu par atpakaļ nosūtīšanu ikvienam trešās valsts pilsonim, kurš eh, nelikumīgi uzturas eh, to teritorijā. Tātad persona, kas uzturas neregulāri, kas eh, vienlaicīgi gan ir Eirodak, gan esies sistēmā, jo ir paredzēts, ka tiks iekļauts esies sistēmā šis Eh, lēmums. Kāda ir pievienotā vērtība šai dubultajai zinoš, ziņošanai, gan Eirodak, gan es iesietvaros? Vai ir saraksts ar personām, kam ir jāatrodas Eirodakā 14. bārta izpratnē, bet e, kuru sakarā netiek pieņemts lēmums par atpakaļ nosūtīšanu un netiek iekļaut esies? un, ja tādi ir, tādā gadījumā kāda ir pievienotā vērtība viņus ierakstīt Eirodakā. Tas nozīmē eh, divas sistēmas, kurās viņi tiek reģistrēti. Es vēlētos dzirdēt komisijas atbildi, kuru esmu jau saņēmis, bet es vēlos šo jautājumu, šo atbildi tagad dzirdēt, jo man vēl ir papildi jautājums. Bet, jā, ar šādu dežavu sajūtu mēs uh, eh, lūksim lūgsim izteikties vēl citus deputātus, deputāts Koeļģu. E, Koeļģu kungs vēlos uzdē, uzdot papildu jautājumu pēc tam, kad komisija ir sniegus atbildi. Jā, tas pret to nav iebildumu. Tādā gadījumā uzrunāsim komisiju, un tas ir Klerit kungs no Home ģenerāla direkcijas. Deprēkungs. Jūs sniedzat atbildi Deprēkungam. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, es izteikšos, es Mauro Gaļģārdi no šīs pašas nodaļas, kurš atbildēs uz šo uzdoto jautājumu. Iesākumā es vēlētos atvainoties par eh, kavēšanos ar atbildes nosūtīšanu uz deputātu jautājumu. Mēs vēlamies pateikties Deprēkungam par uzdoto jautājumu, kurš ir ļoti būtisks esošajās diskusijās par e, eh, SIS un Eirodāk. Kā jau tas tika norādīts komisijas priekšlikuma skaidrojošajā memorandā, Eirodāk nolūks ir atvieglots neregulāru migrantu identificēšanu, lai varētu paredzēt viņu iespējamu atpakaļ nosūtīšanu. Mēs runājam arī par tiem, kur izmanto dažādus skrāpnieciskus līdzekļus uh, un mēģina nelikumīgi nokļūt citā dalībvalstī. Tāpat tas palīdzēs samazināt uh, lēnos uh, atgriešanās procedūru termiņus un krāpšanos ar biometriskiem datiem. Tālāk, otrais instruments, par kur mēs runājam, priekšlikums iekļaut uh, SIS sistēmā uh, signālus par uh, eh, atpakaļnosūtīšanu. To, uh, šādu pasākumu mērķis ir atbalstīt dalībvalstis uh, Uh, īstenot atpakaļ nosūtīšanas lēmumu. Balstoties uz šiem ziņojumiem par atpakaļ nosūtīšanu, dalībvalstis varēs koplietot papildu elementus atsevišķos uh, konkrētos gadījumos, dodot iespēju dalībvalstu lēmēju iestādēm pieņemt nepieciešamos pasākumus uh, saskaņā ar akī, un līdz ar to tas palīdzēs īstenot esošos noteikumus par savstarpējo atzīšanu atpakaļ nosūtīšanas lēmumos. Dati par vienu un to pašu nelikumīgo migrantu var būt vienlaicīgi pieejami gan Eirodak, gan SES sistēmās. Tomēr, un tas ir būtiski, tie būs pieejami tikai atšķirīgām lēmēju iestādēm un at, atšķirīgos noteikumos. Būs atšķirīgi datu uh, glabāšanas termiņu noteikumi. Un tas attiecas uz personas datu uz, uh, uzglabāšanas noteikumiem. Uh, abi instrumenti viens otru papildina. Uh, Kamēr SIS sistēmā paziņojumi par atpakaļ nosūtīšanu var iekļaut, tik iekļaut tikai pēc to sagatavošanas, Eirodakā tie var tikt iekļauti jau agrāk un neatkarīgi no šāda lēmumā. Pat, ja atgriešanās lēmums vēl nav SIS sistēmā, jo tas nav sagatavots, informācija par migrantu būtu pieejama Eirodak vai citā gadījumā atgriež, atpakaļ nosūtīšanas lēmums tiek izsniegts trešās valsts pilsonim kā sankcija par kriminālu nodarījumu. Šajā gadījumā tās tiktu iekļauts SIS sistēmā, bet ne Eirodakā. Es ceru, ka tas palīdzēs e, gūt skaidrību šajā jautājumā. Koeļu kungs. Un pēc tam atkal Žerās Deprē. Your question first? Yeah. Okay. okay. Then I'll go back to ah, thank you so much. Koļu kungs, priekšsēdētājs. Es um, piekrītu Žeraram Deprē parasti, bet ne šodien. Es saprotu komisijas atbildi. Abu uh, instrumentu mērķis ir atšķirīgs. Un Ja pastāv šaubas par procedūru dubultošanos, tad es uzskatītu, ka e, resursi ir jākoncentrē e, SIS sistēmā, jo tā ir jaudīgāka un ar plašākiem mērķiem un datiem. Ja mēs vēlamies izvairīties no dubultošanās, es negribu pilnībā atbalstīt šo viedokli, Tādā gadījumā, manuprāt, vajadzētu stiprināt Schengenes e, informācijas sistēmu un nevis rīkoties pretēji, bet mums būs iespēja pieņemt politiskus un leģislatīvus lēmumus attiecībā uz SIS e, divi regulas pārskatu. Priekšlikumi ir sagatavots, un es domāju, ka tāds diskusijas varēs arī notikt mūsu komitejā un tik e, varēs pieņemt lēmumu par to arhitektūru, kāda tiks īstenota, lai efektīvi reaģētu uz jautājumu par atpakaļ nosūtīšanu. Paldies! Paldies! Un tagad Žerār, e, uzklausot Kaļu kungu sacīto. Paldies, priekšsēdētāji! Ļoti žēl, ka Karlušam nepiekrīt, bet Es nevaru teikt, ka es viņam nepiekrītu pilnībā, jo ja e, kaut ko vajag centralizēt, tad to vajag centralizēt SIS sistēmā. Man būtu viena piezīme un divi jautājumi. Pirmā e, kārtas piezīme. Es konstatēju, ka Eirodak grozījums nozīmē, ka ikvienai personai, kas uzturas e, neregulāri, tiks noņemti desmit pirkstu un viens e, nospiedums un viens sejas e, attēls Uh, jaunajā sistēmā, četras, iepriekšējā gadījumā četri pirkstu nospiedumi un viens sejasatās. Kāpēc šobrīd uh, ir desmit? Vai e, kāpēc komisija nemēģina integrēt visas sistēmas? Otrkārt, attiecībā uz atbildi. Ja es izlasu personu kategorijas, kas var nokļūt vienā vai otrā uh, kategorijā, tāds, vai jums ir kādas aplēses par personām, kas atrastos SIS? Un, sistēmu un nevis Eirodakā. Vai jums ir aplēsts par to ka personu skaitu, kas varētu atrasties Eirodakā un nevis esies? Manuprāt, tādu nebūtu pārāk daudz. Tomēr Eirodaka mai, mainīšana izmaksātu 29 miljonus eiro. Tāpēc man ir jautājums, vai šāda dubultošanās tomēr ir nepieciešama. Un es uzturu savu jautājumu. Vai es varētu atkal lūgt uh, komisijas pārstāvi izteikties? Varbūt jūs varētu atbildēt uz šiem papildu jautājumiem, ko minēja Deprēkungs. Briefly, Pavisam īsi, lūdzu. Paldies, ka devāt man atkal vārdu. Atbildēšu vispirms uz otro jautājumu, kas tika uzdots, bet eh, būtībā argumenti ir tādi paši eh, komisijai mēs uh, redzam, ka varētu būt pievienotā vērtība, ja šīs sistēmas uh, tiktu atjaunotas, tāpēc, ka šiem datu bāzēm ir atšķirīgi mērķi. SIS sistēmas eh, priekšlikuma mērķis par šo atgriešanās eh, brīdinājumu ieviešanu. Tur nav runa tikai par to, lai būtu eh, informācija par cilvēku un, un viņu, viņa iespējamo identifikāciju, bet lai palīdzētu tiesības sargājošām iestādēm, lai tiešām varētu īstenot šo atgriešanas lēmumu. Uh, un arī varētu uh, slēgt šo lietu, apstiprinot to, ka cilvēks ir izceļojis no um, Schengen zonas pa kādu um, uh, robežu pārējais punktu, bet Eirodak ir pilnīgi cits scenārijs. Tur ir runa tikai par identifikāciju un uh, dokumentu pieņemšanu cilvēkam, kas varētu censties uh, slēpt savu identitāti. Runājot par pirmo papildu jautājumu, kas tika uzdots, varu tikai uh, tiešām konstatēt, ka pastāv atšķirības starp priekšlikumiem un atgādināt to darbu, kuru veids augsta līmeņa darba grupa par savietojamību. Uh, tam komisija seko un strādās pie šī jautājuma gada gaitā. Paldies! Žerār, vai eh, tu gribi vēl izteikties? Priekšsēdētājs, eh, gan pār pirkstu nospiedumu skaitu, gan pār eh, sniegtu atbildi. Es pie šī jautājuma atgriez, atgriezīšos ar argumentāciju. Lielas paldies! Man ir uh, sajūta. Paldies, Koeljo kungs, ka jūs iesaistījāties šajā jautājumā. Jūs abi esat eh, pieredzējuši deputāti, bet eh, man ir sajūta, ka eh, mēs varētu vēl gribēt pārskatīt šo jautājumu. Es teicu, ka ir labi, ka jūs uzdevāt šo jautājumu. Tas mums ļāva uh, izskatīt šīs problēmas apmēru. Tā ir bijusi tiešām ļoti vērtīga diskusija, neskatoties pat uz domstarpībām. Katrā ziņā bija vērtīgi šo jautājumu pacelt. Paldies! Un paldies arī komisijai par atbildēm, ko šodien sniedzāt. Paldies, Žerār! Tagad īsts pārtraukums. Man ir vēl otrais jautājums. Pardonamā, prezidentā. Ja... Es atvainojos priekšsādātāji, bet ir vēl otrais jautājums. Sorry, Gerard, you're, you're absolutely... Es atvainojos, Žerār, jums ir pilnīgi taisnība. Lūdzu, turpiniet. Bien. Uh, merci, prezident. Paldies, priekšsēdētājs. Par SIS 24. pantā regulāri. 199406 tiek precizēt nosacījumi, kuru apraksts aizlieg, ziņojums par aizliegumu uzturēties var tik tiek iekļauts SIS-2 sistēmā. Šie nosac, apstākļi nosacījumi paši tāpēc ir paredzēts turpināt, paredzēt harmonizāciju no komisijas puses attiecībā uz motīviem, kas pamato šādu ziņu iekļaušanu, jo pagaidām ikviena dalībvalsts to var darīt brīvi un e, kādi ir šie motīvi. 85. pantā ir norādīts, ka komisijai trīs gadus pēc spēka astāšanās ir jāizvērtē 24. pants un balstoties uz šo izvērtējumu jāsagatavo priekšlikumi, lai Uh, varētu nodrošināt lielāku harmonizāciju ziņu iesniegšanā. Mans ir jautājums, vai komisija ir veikusi šādu pārskatīšanu, kas ir paredzēta 24. pantam, un ja tā ir, tad kādi ir priekšlikumi harmonizācijai vai grozījumiem? Thank you, Gerard. Paldies, Gerard. Es atvainojos, nepamanīju, ka šīs 24. panta jautājums arī vēl ir jāskata. Tad tagad vārds komisijai. Vai jūs esat izskatījuši šo 24. pantu? Tas ir otrais deprēkunga jautājums. Vai jūs varētu lūdzu sniegt atbildi? Jā, paldies priekšsēdētāji. Mani sauc Viela Kārkauta, un es atbildēšu komisijas vārdā uz šo jautājumu. Diemžēl man jāatzīstas, ka tiešām atbildi uz šo jautājumu jūs vēl nav sasniegusi, bet es jau varu sniegt dažus atbildes elementus jo izvērtēšanas ziņojums, kurā ir iekļauts šis 24. panta izvērtējums, jau ir publicēts, tas bija 21. decembrī, Tātad izvērtēšanas ziņojumā ir iekļauts punkts par 24. panta izvērtēšanu. Un izvērtēšanas rezultāts un uh, rezultāti tika jau atspoguļoti SIS pārskatīšanas rezultātos un arī priekšlikumā par SIS uh, izmantošanu robežu pārbaudēm. Uh, un arī priekšlikumā par SIS izmantošanu atpakaļ nosūtīšanai. Par šo otro jautājumu, Žerārd, varbūt jūs gribētu atbildēt. Jā, es to uzmanīgi izskatīšu. Paldies. Klasi. Jā, tas ir klasisks Žerārda prēs secinājums. Paldies, paldies, ka ietaupījāt laiku, Žerārd. Kā jau es teicu, eh, iepriekš arī šis jautājums bija ļoti nopietns nozīmīgs un bija svarīgi par to diskutēt. Paldies vēlreiz komisijai. Labi, kolēģi, neliels pārtraukums un tad uh, ķersimies klāt uh, mūsu diskusijām ar komisāri Jūrovu, kur jau ir ieradusies. Paldies, paldies viņai par to, jūs uh, vienmēr aktīvi iesaistāties. Vai kolēģi visi ir gatavi Jurovas kundzei nākamajam darba kārtības punktam? Paldies! Labi, kolēģi, tad skatīsim tagad 12. darba kārtības punktu. Struktūrēts dialogs ar Jurovas kundzi, kura ir tieslietu patērētāju un dzimumu lietiesības komisāre. Kolēģi, šis ir struktūrētais dialogs, kas nozīmē, ka mēs centīsimies to struktūrēt vairāk un labāk nekā uh, parasti. Uh, dosim vispirms vārdu koordinatoriem un tad pārējiem deputātiem. Mēs diskutēsim par 20 tūkstu, 2016. gada um, darba programmu, par 2017. gada prioritātēm. Uh, Un, lai netērētu lieki laiku, uzklausīsim tagad uzreiz komisāri un tad uzreiz dosim vārdu koordinatoriem un pārējiem deputātiem. Daudzus deputātus šeit neredzu, bet uh, daudz noteikti vēl ieradīsies un būs uh, garš runātājs saraksts. Un, uh, lai uh, nodrošinātu pēc iespējas labākas debates, uh, lūkšu komisāru izteikties īsi, lai varētu vairāk laika atvēlēt uh, diskusijām, jo deputātiem noteikti ir detalizēti jautājumi sagatavoti. Uh, drīz arī vairāk deputāti ieradīsies. Noteikti komisārs kundze lūdzu varat sākt. Uh, sveicu jūs sirsnīgi šeit. Uh, un tagad uzklausīsim jūs to, kas jums ir sākāms. Priekšsēdētāji, godātie deputāti, vispirms sirsnīgi apsveicu jūs, Klod, ar uh, atkārtot jūsu ievēlēšanu priekšādātā amatā. Es ar prieku ar jums uh, cieši sadarbošos uh, um, jaunajā gadā. Mēs jau tikāmies septembrī, oktobrī. Pa, laiku, pa šo laiku jau ir daudz kas noticis, un man ir prieks, ka varu šodien jums uh, izstāstīt par to, kas ir noticis, un uzklausīt arī jūsu priekšlikumus mūsu tālākajai sadarbībai. Es domāju, ka mēs visi esam viensprātis, ka 2016. gads bija sarežģīts gads Eiropas Savienībai. Mūsu labākā atbilde ir nodrošināt to, lai mēs būtu uh, gatavi cīnīties pret tiem izaicinājumiem, ar kuriem saskaramies, nodrošināt pilsoņu tiesības, stiprināt viņu drošību, cīnīties pret diskrimināciju, rasismu un naiderunu. Mēs jau esam panākuši būtisku progresu kopā, piemēram, runājot par personas datu aizsardzību, par cīņu pret uh, um, krāpniecību pret Eiropas budžetu un izveidojot arī um, Eiropas prokuratūras biroju. Gribētu pateikties jums arī par jūsu atbalstu un konstruktīvo kritiku, kas mums ļāva sasniegt šos mērķus, un es ceru, ka mēs varēsim arī turpmāk uh, tikpat izlēmīgi un uh, vēl aktīvāk strādāt uh, jūsu un manā otrajā termiņu pusē. Mums tagad ir datu aizsardzības ietvers, kas ir spēcīgs, un mēs aktīvi nodrošinām, lai tas tiktu ieviests, lai saskaņotu elektroniskās saziņas uh, un Eiropas institūciju noteikumus. Komisija uh, aktīvi sadarbojas ar uh, valsts iestādēm un uzņēmumu pārstāvjiem, uh, lai eh, sagatavotu reformu un eh, tā varētu sākt darboties 2018. gada maijā. Notiek regulārs sanāksmes ar eh, dalību valstīm un 21. panta, um, es atmainos 29. panta darba grupu. Datu uh, aizsardzības regulas uh, ieviešana visu laiku turpinās. Uh, un mēs redzam, ka vēl daudz ir jādara. Tātad šis darbs dur, turpinās, un to mēs veicam kopā ar mūsu partneriem un ar 29. pānta komiteju. Mēs cenšamies to visu iedzīvināt un uh, sasniegt mūsu mērķi, proti panākt vienotus noteikumus, kas uh, tiktu piemēroti visā Eiropas Savienībā. Raugoties uz uh, e-privātumu priekšlikumu, uh, kas ir Ansepa kunga vicepriekšsēdātāja atbildības jomā, gribu atgādināt, ka mūsu mērķis ir nodrošināt, lai nebūtu pretrunu vai dublēšanos starp vispārējo ietvaru un e-privātuma noteikumiem, lai nodrošinātu juridisko noteiktību uzņēmumiem un individiem. Priekšlikums uh, regulas pārskatīšanai uh, 45. regulas pārskatīšanai, e, tur mērķis ir modernizēt datu aizsardzības noteikumus, kas attiecas uz Eiropas Savienības struktūrām. Mēs e, meklējām vislabāko saskaņotību ar datu aizsardzības regulu, gan e, tātad viena, gan otra regula, kas tiek piedāvātas, ir paredzēts tās iedarbināt 2018. gada maijā. Un es gribētu lūgt jūsu atbalstu, lai um, ātri īstenotu šo tekstu apspriešanu un tās varētu pieņemt abas šīs regulas. 10. janvārī komisija jau uh, pieņēma strateģisko pieeju startautiskiem datu nodošanas gadījumiem un lai veicinātu datarsādzības standartus uh, pasaulē. Mūsu galvenais mērķis ir nodrošināt, lai tad, kad Eiropiešu personas dati tiktu nodoti uz citām valstīm, uh, lai aizsardzība dotos viņiem līdzi. Mēs uh, sadarbosimies uh, ar valstīm, kuras ir interesētas spēcību uh, datu aizsardzības noteikumu ieviešanā, palīdziesim viņiem ieviest eh, tādus standartus, kas atbilst mūsu principiem. Un mēs arī diskutēsim par eh, pienācīgiem risinājumiem ar mūsu tirzniecības partneriem Āzijā, piemēram, eh, Dienvidkoreju un Japānu, kuri nesen uh, ir pieņēmuši vai modernizējuši savus uh, datu aizsardzības noteikumus. Uh, Mēs arī spēlēsim aktīvāku lomu startautiskos fórumos, lai nodrošinātu globāli pieejamus augstus datu aizsardzības standartus. Mēs aicināsim, lai 108. Eiropas padomas konvencija tiktu pārskatīta. Tiesību ieviešanas sektorā mums ir jānodrošina droša datu nodošana, kur ir uh, vajadzīgi spēcīgi datu aizsardzības standarti. Um, ASV pieņemtais nolīgums par datu aizsardzību ir labs piemērs, kā mēs varam ar startautisku partneri strādāt veiksmīgi kopā ar spēcīgiem datorsardzības standartiem. Gribētu jūs informēt, ka pēc ASV uh, Um, veiktajiem pasākumiem šis nolīgums stāties spēkā 1. februārī. Tas beidzot Eiropas Savienību un ASV pilsoņus uh, noliks vienādā situācijā, runājot par viņu datu aizsardzību ASV. Uh, ka, kas attiec uz privātumu vairogu, var apliecināt, ka komisija un mūsu dataizsardzības iestādes ļoti uh, cieši ir sadarbojušās ar ASV, lai ieviestu ietvaru. Šobrīd 1700 uzņēmumu ir reģistrējušies un sistēma darbojas labi. Tagad es ceru, ka jaunā ASV administrācija tikpat aktīvi iestāsies par eh, šiem te mērķiem, kas ir privātuma vairogā pieņemti. Eh, tur ir runa par 28. direktīvu, kas ir um, pamatu pamats privātumu vairogam, kur ir runa par um, ārkārtas datu sniegšanu drošības uh, uh, vajadzībām. Un uh, kopīgais pārskata ziņojums būs ļoti svarīgs. Uh, lai mūsu datāsardzības iestādēm būtu šeit aktīva loma, un es jau agrāk esmu teikusi, ka mani interesē eh, tas, lai Eiropas parlaments arī aktīvi iesaistītos šajā procesā. Bet vēl pirms eh, pirmās pārskatīšanas es uh, iesaistīšos sadarbībā ar mūsu ASV pārtariem, lai uzsvērtu to, cik svarīgi ir no ASV puses pilnībā īstenot šo likumdošanas aktu esmu plānojusi agrā pavasarī doties uz ASV vizītē. Un tagad um, pievērsīsimies uh, nedaudz krimināla tiesību jautājumiem. Gribētu sākumā sirsnīgi pateikties jums par jūsu spēcīgo atbalstu, panākot vienošanos par uh, tā saukto PIF direktīvu, kas ir cīņā pret krāpniecību. Tas ir būtisks solis, lai aizsargātu Eiropas Savienības finanšu intereses lai cīnītos pret PVN krāpniecību pār robežām un lai Eiropas eh, prokuratūras eh, kompetences eh, arī kaut ko būtiski mainītu. Te būs tagad iespējams aktīvāk cīnīties pret šādiem sarežģītiem notikumiem ziegumiem. Pirms gada vēl neviens neticēja, ka tas būs iespējams, un tagad mums ir šī um, Eh, iespēja PIF direktīvas ietvaros cīnīties pret liela apmēra krāpniecību pār robežām, runājot par PVN. Runājot par Eiropas prokuratūru, mans mērķis vienmēr ir bijis izveidot neatkarīgu un efektīvu a, eh, prokuratūras biroju. Tas a, eh, dos lielu ieguldījumu mūsu budžetā un arī mūsu brīvības, drošības un tiesiskuma telpā un tomēr Tieslietu padomē 16. gada decembrī tika Uh, paziņots, proti Zviedrija paziņoja, ka uh, Zviedrija nepiedalīsies Eiropas prokuratūrā. Un Korepēra pagājušajā nedēļā apstiprināja, ka šeit nav vienotības. Tieslietu ministra tiksies šo piekdienu neformālajā tieslietu padomē, lai apspriestu šo jautājumu un turpmāko rīcību ja padomu tiešām nevarēs panākt uh, vienotību, tad līgums parāds, ka tie, kuri vēlēsies izveidot Eiropas prokuratūru, pastiprinātās sadarbības ietveros varēs uh, nosūtīt šo jautājumu uz Eiropadomu. Es uh, ceru, ka jūs mani pilnībā atbalstīsiet, runājot par EPPO, jeb Eiropas prokuratūras izveidi šajos sarežģītajos apstākļos. Mani dienesti cieši sadarbojas ar Maltas prezidentūru, lai nodrošinātu to, ka EPPO tiks izveidota. Un gribu skaidri pateikt, ka, lai tā būtu efektīva, ir jāiesaista būtisks skaits dalību valstu. Decembrī komisija piedāvāja regulu pār uh, savstarpēju atzīšanu attiecībā uz konfiskācijas un iesaldēšanas rīkojumiem. Uh, Tagadējais juridiskais ietvars pienācīgi eh, nerisina uh, eh, situācijas, uh, eh, ja noziedznieks slēpj savus līdzekļus citās dalībvalstīs. Šobrīd 98% šo nelegāli lī, iegūto līdzekļu paliek neskarti. Un tā ir milzīga problēma. Mēs piedāvājam skaidrus noteikumus, īsas uh, termiņus, piemēram, eh, iesaldēšanas rīkojumiem. Būs arī vienkāršota procedūra, balstoties uz standarta veidlapām. Vēl viens sarežģīts jautājums, pie kā mēs strādājam, ir pārobežu pieeja elektroniskajiem pierādījumiem. Internets uh, ir bez robežām, bet dalībvalstu jurisdikcija darbojas zināmās robežās, un elektroniskie pierādījumi šobrīd ir nepieciešami izmeklēšanā. Un tāpēc, tā kā padomu to pieprasīja, mēs strādājam pie papildus pasākumiem. Un mums ir arī jācīnās pret uh, to, lai teroristi un noziedznieki varētu finansēt uh, savas aktivitātes. Ir piedāvāts pārskatīt uh, naudas atmaskāšanas apkarošanas direktīvu. Kā jūs zināt, tad padomē ir saruna mandāts, un es ceru, ka, mandā, ka parlaments arī varēs šonedēļ eh, vai eh, pēc iespējas drīzāk eh, darīt savu daļu. Un es gribētu uzsvērt, ka ir jāsaglabā ambicioza rīcība, runājot par gala saņēmēju informācijas paušanu tātad par caurskatāmību. Un, kā jau es teicu pagājušajā nedēļā, tad eh, šie deleģētie akti par augstu risku trešajām valstīm ir ļoti svarīgi, un mēs vērtējam, mēs gatavojam vērtējumu par to, kā šo jautājumu varētu virzīt uz priekšu. Mēs strādājam pie uh, eh, ceļakarts, un mēs jūs regulāri informāsim. Godātie deputāti, es gribētu īsi pieskarties svarīgiem jautājumiem, kas ir saistīti ar diskrimināciju un naidarunu. Uh, ar uh, bērnu aizsardzību un sieviešu aizsardzību migrācijas kontekstā. Mēs esam izstrādājuši jaunu uh, instrumentu, rīcības kodeksu par to, kā cīnīties pret nēdaru un internetā. Par to esam vienojušies ar virkni internetu kompāniju 2016. gada maijā. Šis pirmais monitoringa pasākums ir uh, uzrādījis zinām progresu, bet vēl ir daudz kas uzlabojams uh, šī rīcības kodeksa ieviešanā ir būtiskas atšķirības rezultātos atkarībā no dalībvalsts un arī e, ļoti atšķirīgi ir šie termiņi, kuros tiek izņemts uh, saturs no tīmekļu vietnēm, kad tas ir konstatēts par nepieņemamu. Un uh, šeit vēl ir daudz ko darīt. Mums ir arī jāraugās, kāds ir progress caurskatāmībā attiecībā pret lietotājiem. Uh, un arī pozitīva naratīva izplatīšanā. Šādu uh, informāciju ir jāizplata, un tas var būt uh, spēcīgs ierocis pret radikalizāciju, un es gribētu sirsnīgi pateikties tiem no jums, kuri aktīvi iesaistījās fórumā par bērnu tiesībām un jo īpaši par bērnu aizsardzību migrācijas ietvaros. Uh, Mēs mūsu DAFNE finansējumu 2016. gadā veltījām jautājum, šim jautājumam, un mēs gatavojam kopīgu paziņojumu par rīcības plānu par nepilngadīgiem bez pavadoņiem. Un mēs arī izsniegsim ieteikumus dalību valstīm. Mēs turpinām pievērsties sieviešu situācijai migrācijā un esam uh, snieguši ieteikumus par to, kā atpazīt ievēnojamas personas. Mēs arī turpinām sniegt finansējumu sieviešu bēgļu integrācijai. Kā jūs zināt, tad mēs ieteicām ratificēt Stambuls konvenciju, kurā ir noteikti noteikumi par sievietēm migrantēm. Un mēs arī uzsveram, ka šeit ir jāspēr papildus soļi šajā jomā. Uh, Romi arī uh, joprojām saskars ar diskrimināciju savā ikdienas dzīvē Eiropā. Mēs atbalstām dalībvalstis šajā jomā, bet esam arī uzsākuši virkni pārkāpumu procedūru rasu vienlīdzības uh, direktīvas ietvaros un um, uh, pamatlēmumu par rasismu un ksenofobiju ietvaros. Un šogad mēs uzsāksim Eiropas Savienības Nacionālo Roma integrāciju stratēģiju pārskatīšanas procesu, uh, tas būs sākums eh, tam sagatavošanās darbam eh, attiecībā uz rīcību pēc 2020. gada. Mēs ieviešam pasākumu sarakstu, lai uzlabotu LGBTI līdztiesību, ko mēs prezentējām, prezentējām pagājušajā gadā Būs arī Maltas prezidentūras konference par šiem jautājumiem, un mēs informāsim par tālākiem pasākumiem. Es gribētu ar to arī noslēgt savu uzstāšanos un vēlreiz uzsvērt to, cik svarīgi ir sadarboties šajos jautājumos. Mums ir jāizmanto tie instrumenti, kas ir mūsu rīcībā, tie jāuzlabo, lai varētu adekvāti uh, Uh, reaģēt uz tiem uh, izaicinājumiem, ar kuriem saskaramies. Tagad ar prieku uzklausīšu jūsu jautājumus un arī ieteikumus, kā labāk strādāt, lai sasniegtu šos kopīgos mērķus. Um, sir, my... Paldies, uh, komisārai Juravai. Es uh, redzu, ka ir ārkārtīgi daudz dažādu jautājumu, kas mums ir jāizskata. Un uh, vispirms īsi gribēju pieminēt, ka mums ir vajadzīgs risinājums, nu ne tikai šeit, bet arī uh, rīt, kad mēs eh, tiksimies ar Abramopolus kungu. Jūs abi divi piedalāties eh, šajā tieslietu iekšlietu padomē un eh, gribētu atkārtināt, ka arī rītdien mēs sprīdīsim par ļoti daudziem un ļoti akūtiem jautājumiem. Būtu varbūt labi, ja mēs varētu tikties ar jums biežāk, lai varētu detalizētāk apspriest kādus no šiem jautājumiem. Mēs vienkārši netiekam galā ar tik plašu jautājumu klāstu. Varbūt mēs visi varētu norganizēt šādas konkrētākas sanāksmes, tad mēs arī varētu apspriesties mazliet uh, detalizētāk. Un tagad mēģināsim iziet cauri svarīgākajiem punktiem. Sāksim ar koordinatoriem. Gribētu aicināt kolēģus neizteikties ilgāk par divām minūtēm. Jūs redzēsiet, kāpēc es mm, jums to lūdzu. Ir ļoti garš runātājs saraksts. Tātad sāksim ar koordinatoriem, uzklausīsim atbildes un tad dosim vārdu pārējiem deputātiem. Lūdzu, uh, izturieties pacietīgi, uzklausiet arī atbildes. Tagad tautspartijas grupas koordinatore Mecolas kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Izteikšos īsi, gribu atstāt laiku arī saviem kolēģiem, kas vēlas uzdiet jautājumus. Jūs pieminējāt, ka 2016. gads bija sarešķīts gads. Gribētu uh, saņemt apstiprinājumu no jūsu puses, vai Jūs jau esat dzirdējuši no ASV solījumus, ka um, visi pienākumi tiks pildīti. Jūs pieminējāt ES, ASV, uh, ambrēla vienošanos, tāpat arī privātuma vairoks. Gribētu zināt, vai jums ir bijuši kontakti ar administrāciju, un vai tiešām tiks izpildīts tas, kas ir iekļauts šajos līgumos. Jūs atsaucāties arī uz datu aizsardzības līgumiem ar dažām valstīm, pieminējāt Japānu. Vai esat skatījušies arī uz citiem kontinentiem, kāda ir pašreizējā situācija? Un uh, vai ir pētīta datu aizsardzības likumdošana citos kontinentos? Tāpat arī sieviešu loma migrācijas procesos. Jūs pieminējāt arī tālāku rīcību. Gribētu dzirdēt uh, konkrētāk, kas tā būs par rīcību vai arī tiks vienkārši novirzīti finansiāli līdzekļi tām valstīm, kurām tie ir nepieciešami. Paldies tagad Cīpels kundze no sociāldemokrātiem. Paldies! Sirsnīgi sveicu Jurovas kundzi. Gribētu sākt ar jautājumiem par uh, EPPO. Gribētu zināt, vai tiešām tas būs tāds veiksmīgs stāsts, jo ne visas dalībvalstis tajā piedalīsies. Un gribētu zināt, pat ja šīs dalībvalstis piedalīsies, vai Mm, mēs varēsim nodrošināt visas vajadzīgās tiesības un pienākumus eh, šim Eiropas prokuroram salīdzinājumā ar eh, dalībvalstu eh, ģenerālprokuroriem. Ja tiks nodrošinātas visas šīs pilnveras prokuratūrai, ko tas nozīmēs attiecībā uz aizdomās turētām personām un viņu procesuālajām tiesībām? Vai jūs neuzskatāt, ka uh, nevajadzētu tālāk attīstīt krimināla procesa tiesības eh, arī pēc šīs pirmās pakotnes, par ko jau esam panākuši vienošanos. Tāpat arī eh, pierādījumu mm, pieņemamība. Situācija dalībvalstīs ir atšķirīga, un šeit mums ir vajadzīgi skaidri noteikumi. Tāpat vēlētos uzdot vēl vienu jautājumu par eh, datubāzēm. Mēs ļoti daudz runājam par privātumu, taču Atcerēsimies, ka šīs datubāzes arvien vairāk tiek izmantotas eh, tiesība aizsardzībā. Gribētu zināt, kādi um, noteikumi šeit tiek ievēroti. Vai tiek, piemēram, ievērota nevainīguma prezumpcija? Tāpat arī, kas tiek darīts starp savietojamības sakarā. Pēdējais punkts. Mums ir bijušas eh, nepārtrauktas debates par to, ka situācija sieviešu tiesību jomā ar vien pasliktinās, sieviešu tiesības netiek ievērotas. Kādus soļus jūs spērsiet? Eh, padomē, prokuratūras jautājums tiks skatīts piekdien. Eh, tagad Intvēldas kundze no Alde grupas. Eh, paldies, priekšādātāji! Sarsnīgs veicu, komisārs kundzi. Mums ir ļoti maz laika. Gribēju runāt tāpēc galvenokārt par transatlantisko situāciju. Uh, Eh, vispārējā vienošanās stāsies spēkā 4. februārī, ja mm, pareizi to saprotu, bet mums ir vajadzīgi arī priekšnosacījumi atbilstībai, proti privātuma akta prasības ir jāatceļ. Vai jums ir eh, garantijas, ka tas tiks izdarīts līdz 1. februārim, un kāda būs situācija, ja tas netiks izdarīts? Mm, es uzskatu, ka tādā gadījumā šis līgums nebūs spēkā ar privātuma vairogu. Mm, Mm, tiesības sargs ir atcelts pēc šīs jaunās administrācijas, mm, bet jauna ombuda nav. E, kādas garantijas mums ir, ja par to, ka tiks iecelts e, šis jaunais ombuds? Un esmu pat pārliecināta, kas e, no tā visa sanāks. Pirms aiziešanas Obāmā pieņēma jaunus likumus par plašu uh, datu apkopošanu bez iepriekšējas atļaujas, kā tas atbilst privātuma vairogam. Man arī interesē šī strateģiskā pieeja datu transferam uz trešajām valstīm, un eh, te ir runa arī par tādām valstīm, kas ir svarīgas tirdzniecības partneres. Mums ir bijušas sarunas ar ASV par um, transatlantisko datu nodošanu. Nāsmu īsti pārliecināta, ka mēs šeit varēsim piemērot pareizos standārtus. Noslēgumā vēlreiz par vispārējo vienošanos un izņēmumiem privātu maktā. Es tikko pamanīju, ka esat izdevusi ziņojumu par PNR un SWIFT vienošanos pārskatīšanu. Es par to ļoti priecājos, jo um, esam sen neko dzirdējuši par šiem diviem ziņojumiem. Tāpat arī es gribētu uh, saprast, vai šie divi līgumi vēl ar vienu neievēro privātumu vairogu. Tātad, ja mēs sakām, ka šī vispārējā vienošanās varēs būt spēkā tikai tad, ka šīs ņem tiek atcelti, tad viss ir atkarīgs no kaut kā, bet šeit trūkst dažu ļoti svarīgu elementu. Nē, esmu pilnībā pārliecināta, ka uh, jaunais prezidents Trumps uh, būs kaismīgs uh, datu aizsardzības aizstāvis, bet varbūt jūs zinat vairāk nekā mēs. Paldies. Nekādu komentāru nav. Zaļo vārdās Argentīnī kundze. Paldies. Man ir trīs jautājumi. Pirmais, un Izklausās, ka tas būtu bijis pirms eh, mūžīgiem laikiem, bet eh, pagājušā nedēļa, kad Obama vēl bija amatā, viņš ļāva NSA uh, eh, izmantot uh, šos neapstrādātos datus, nodot tās citām drošības aģentūrām, gan CIP, gan FBI, gan arī cit, vēl vēl kaut kādām aģentūrām. Vismaz New York Times par to rakstīja. Es gribētu zināt, kā tas ietekmēs privātuma vairogu Līdz šim šī Nacionālā drošības aģentūra izmantoja analīzi, nevis neapstrādātos datus, un es gribētu zināt, kā tas ietekmē šo vienošanos par privātumu vairogu. Tad vēl divi jautājumi par vienlīdzību un nediskrimināciju. Atnesu uh, iepriekšējā gada mapīti, kur ir runa par LGBT vienlīdzību. Uzdodu šo jautājumu arī Ulrikas Lunačekas vārdā. Uh, viņa gribētu zināt, kas uh, sekos pēc viņas LGBT ceļu kartes. Um, jau ļoti sen komisijai tika iesniegt šī ceļu karti, jūs apsolījāt, ka regulāri atskaitīsieties par sasniegto progresu. Varbūt jūs varētu mums pastāstīt, ko komisija tieši ir paveikusi kopš um, rīcības saraksta pieņemšanas. Un pēdējais par vienlīdzīgas attieksmes direktīvu. Uh, 2014. gadā Junkers jums uzdeva uzdevumu atbloķēt šo vienlīdzīgās attieksmes direktīvu. Uh, šī direktīva tiek bloķēta padomē uh, kopš 2009. gada. Es tolaik vispār vēl nestrādāju parlamentā. Varbūt jūs varētu specificēt, ņemot vērā Maltas uh, prezidentūras sākšanos, kādas darbības jūs uzsāksiet, lai atbloķētu vienlīdzīgas attieksmes direktīvu. Paldies! Un pirms atbildēsiet uz šiem jautājumiem, es arī vēlētos uzdot jautājumu komisijai. Varbūt jūs varētu mums atsūtīt ASV ģenerāla prokurora lēmumu par uh, Eiropas Savienības saņēmējiem. Varbūt jūs varētu tagad atbildēt uz šiem jautājumiem. Es atvainojos. Nē, es nedošu vārdu koordinatoriem, kas nav klāt. Tāpat arī uh, eh, goja e koordinators nav pieteicies. Mums vienkārši nav laika. Es gribu dot vārdu arī deputātiem. Vērā varbūt jūs varētu pavisam īsi atbildēt, un tad pēc tam ir vēl ļoti daudz runātāju, kas vēlas uzdot jautājumus. Paldies! Mēģināšu apkopot jautājumus par pašreizējo situāciju pēc uh, prezidentu maiņas un valsts administrācijas nomaiņas Amerikas Savienotajās valstīs. Vispirms par privātumu vairogu. Jūs, mm, tāpat kā es, ļoti labi zināt, ka privātuma vairoga mm, funkcionēšana ir tāds ilgstošs process. Te nav runa par vienu lēmumu. Šī sistēma ir mehānisms, kas pārēdz ļoti mm, atbilstošu, uh, ilgstošu rīcību abās Atlantijas okeāna pusēs. Galvenie pienākumi, protams, gulstas uz ASV. ASV valsts administrācijā ir septiņas iestādes, kurām ir jāturpina tas, ko tās iesāka, balstoties uz vienošanos par privātuma vairogu. Tātad Federālā tirsniecības komiteja, tāpat arī valsts drošības iestādes, kurām ir jāpilda savi solījumi. Un es pašlaik gaidu to, ka visas šīs darbības tiks turpinātas. Pašlaik es nevaru paredzēt vai minēt, vai Trumps iestāsies par Eiropiešu privāto datu aizsardzību. Domāju, ka neviens no mums nevar kaut ko tam līdzīgu paredzēt. Bet, protams, es mēģināju iegūt informāciju no um, Atlantijas okeāna otras puses, runāju ar savu partneri sarunās, tāpat arī ar kongresmeni Sense Branero, kurš jau ir nosūtījis vēstuli prezidentam Trumpam. Uh, lai skaidrotu viņām to, cik svarīgi ir nodrošināt privāto datu aizsardzību. Ir runa par privātiem datiem, kas tiek nodoti ASV no Eiropas puses. Tāpat arī par to, cik svarīgs ir šis privātuma vairogs. Protams, ka es arī esmu ieplānojusi doties uz Amerikas Savienotajām valstīm pēc iespējas drīzāk, iespējams aprīlī, lai tiktos ar savu partneri uh, Rosu un ar viņu un arī ar drošības puses pārstāvjiem mums ir jāapspriežas par šiem jautājumiem un jāuzsver, cik svarīgs ir šis privātuma vairoks un cik būtiski to ir turpināt un saglabāt. Pretējā gadījumā man nāksies teikt, ka tas ir bijis vienpusējs lēmums, ko ir pieņēmusi Eiropas komisija, un uh, šo lēmumu var tikpat vienkārši arī atcelt vienpusēji, ja mēs redzēsim, ka šī sistēma nedarbojas. Mēs kontrolējam to, kas uh, tiek darīts ar attiecībā uz 28. direktīvu. Mēs redzam, ka tas ir tāds ļoti stabils pīlārs viņa likumdošanā. Protams, mēs sekojam līdzi arī tam, kas tiks darīts ar citiem tiesību aktiem. Mēs pētīsim arī, kā tiek pildīti nosacījumi, kas aizliedz masu uzraudzību un kas pavēr iespēju datu apkopošanai tikai tad, kad tas ir absolūti nepieciešams un samērojams. Tātad mēs sakojam tam, kas notiek Amerikas Savienotajās valstīs. Protams, ka vēl pirms manas došanās uz ASV mēs vēlamies uzzināt, kas notiks ar tiesību sērga biroju. Tiesību sērga birojas tika izveidotas privātuma vairoguma dēļ. Šīs birojas vēl nav saņēmis nevienu sūdzību vai lūgumu. Es eh, redzēju arī, ka plašsaziņas līdzekļos tika runāts par to, ka būtu vēlami, lai eh, kāds lūgums tiktu iesniegts eh, ombudām. Um, Mēs arī pārbaudīsim, vai šie nosacījumi ir izpildīti, tātad neatkarība no nacionālajām drošības iestādēm un arī tas, kas notiek uh, valsts sekretāra birojā. Turpināsim darbu šajā virzienā. Cilvēki, kas saprot uh, situāciju Amerikā, mani iedrošināja, sakot, ka Trumps ir biznesmenis. Viņš zinās, kas ir labi vai slikti biznesam. Iespējams, ka viņš izvērtēs situāciju no šīs perspektīvas. Es vēlos pārliecināt amerikāņu partnerus, ka mēs ļoti strikti uh, aizsargāsim Eiropiešu privātos datus. Mēs pie tā strādāsim, apkoposim datus pirmajam ikgadējam ziņojumam, kas ir jāpublicē septembrī. Kā jūs zināt, mums ir vairāki kanāli. Te nav runa tikai par uh, oficiālajiem informācijas kanāliem no Amerikas. Tāpat mums ir arī uzrauga no Amerikas puses, ir dažādas NVO, kas uzrauga privātumu. Tāpat arī mums ir uh, kontroli no Amerikas plašsaziņas līdzekļu puses, un, protams, ka mums ir arī mūsu datu aizsardzības iestādes, kas kontrolē šo situāciju. Mūsu pirmā ikgadējā pārskatīšana, cerams, būs atbilstoši patiesībai. Un mēs vēlamies arī būt atklāti pret amerikāņiem un vēlamies strikti norādīt, ka Eiropiešu privātie dati ir jāaizsargā, ja šie dati tiek nodoti ASV. Par vispārējo vienošanos. Ar prieku varu jūs informēt, ka 17. janvārī šogad eh, ģenerāla prokurors mm, nosauca deviņus komponentus federālajām aģentūrām, piemēram, uh, ASV iekšzemes un drošības departaments, piemēram, arī ASV tieslietu departaments, tā skaitā FIB. Savā paziņāmā padomē ASV norādīja, ka ar šīm nominācijām ASV ir pabeigusi visas iekšējās procedūras, kas var stāties spēkā. Tas nozīmē, ka šis, um, šī vienošanās var stāties spēkā 1. februārī, kā jau es norādīju. Ja būs nepieciešams nākotnē nozīmēt arī papildu aģentūras, tas nozīmē, ka mm, administrācija mainās un visa organizatoriskā struktūra mainās, tad mums ir pienākums arī nominēt šīs aģentūras. Tātad šajā gadījumā šis ir nepārtraukts process. Te nav runa tikai par vienu lēmumu vai vienu nomināciju no ASV puses. Tāda būtu pašreizējā situācija. Komisijas paziņojums tiks publiskots oficiālajā uh, vēstnesī 1. februārī kopā ar um, formālu paziņojumu par tā stāšanos spēkā. Šis paziņojums jau ir publicēts padomes mājaslapā. Tad, kad tika uh, pieņemts padomas lēmums par vispārējās vienošanas pieņemšanu 2016. gada 2. decembrī. Par eh, starptautiskajiem transfēriem. Šķiet, ka šo jautājumu uzdeva Sofija Intvelda. Mēs paziņojām, ka mēs pētīsim iespēju pieņemt lēmumus par adekvātumu lēmumiem. Gadījumos, ja mēs atklāsim, ka dažās trešajās valstīs ir uh, vajadzīgā aizsardzība attiecībā uz uh, cilvēku privāto datu aizsardzību. Mums ir jāņem vērā uh, šīs sistēmas. Jūs noteikti arī zināsiet, ka Eiropas tiesā pašlaik ir lieta, un tiesa noteica ļoti skaidrus kritērijus, uz ko būtu jābalsta šie adekvātuma lēmumi un kādus kritērijus vajadzētu izpildīt. Tas ir mūsu vadošais princips, tieši to mēs arī pašlaik darām. To mēs darām attiecībā uz Japānu un Dienvidkoreju, kur nesen tika pieņemti tiesību akti par eh, privāto datu aizsardzības līmeņa paaugstināšanu. Trešo valstu vidū ir 108 valstis, kurās ir kaut kādi tiesību akti par privāto datu aizsardzību. Tomēr tikai dažas no šīm valstīm mēs uzskatām par mums iespējamām partnerēm, lai detalizēti izskatītu šo situāciju un lai pieņemtu adekvātuma lēmumus. Jūs noteikti zināsiet, ka šis adekvātuma lēmums ir, jūs varētu teikt, tāds riskants solis, kas komisijai ir jāpieņem. Šeit zināmā mērā ir runa par to, ka ir kopīgi jāuzņemas atbildība par to, kas notiek šajā trešajā valstī. Tieši tāpēc mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem. Uh, Tagad par eh, citiem kontinentiem. Mēs domājam par tādu precīzāku situācijas kontroli Brazīlijā, un mēs domājam arī par atgriešanos Āzijā, mēs domājam par Indiju, varbūt nākotnē, bet šogad, ja runa par tādu intensīvāku darbu, tad mums ir jāpārbauda apstākļi trešajās valstīs, un Šogad tātad šīs valstis būtu Japāna un Dienvidkoreja. Es zinu, ka es pārāk iecinos detaļās. Par datu bāzēm starp savietojamību. Jums ir pilnīga taisnība. Mēs pārāk aktīvi nedarbojamies šajā jomā. Mēs redzam, ka pašlaik drošības apdraudējums ir ļoti liels, un mums ir vajadzīgs vairāk informācijas par to, kas e, pārvietojas starp Eiropas Savienības valstīm. Tieši tāpēc mēs stiprinām Schengens informācijas sistēmu, strādājam arī pie jaunās exit entry sistēmas, strādājam arī pie citām sistēmām, kas e, pārsvarā e, izmanto apkopotus personas datus. Te ir runa gan par eiropiešiem, gan arī par trešo valstu pilsoņiem. Mēs meklējam labākos iespējamos veidus, kā aizsargāt eh, m, mm, privātos datus, un šeit mēs eh, strādājam pie šajām vecajām un arī jaunajām sistēmām, un mēs vienmēr apstiprinam šīs sistēmas pirms tās sāk darboties. Tātad Mēs piedalāmies šajā procesā un uh, mēs arī nosakām pēc iespējas augstākus standārtus privātuma aizsardzībai šajās sistēmās. Nākamais, ko mēs vēlamies panākt, ir sistēmu starpsavietojamība un efektivitāte. Visas šīs elektroniskās sistēmas e, maksā ļoti dārgi, un mums ir jādomā, kā to visu izdarīt visracionālākajā veidā. Tagad es vēlētos pievērsties ģenerāla prokurora prokur, prokurora dienestam. Kā jau es minēju, diemžēl vienprātība vairs nav iespējama, jo eh, Zviedrija no tā atteicās. Tāpat arī Dānijas parlamentā Tvēdi kamerā ir paredzēts balsojums. Un arī šis balsojums bija negatīvs. Mm, tātad Nīderlanda nebūs mm, tā valsts, kurā būs uh, šis uh, ģenerālprokuratūras birojs. Es ceru, ka jūs saprotat uh, šo situāciju. Esmu viesojusies visās šajās valstīs, visos eh, šajos parlamentos un kontaktējos arī ar tieslietu ministriem. Ja jūs man jautāsiet, kāpēc šīs valstis vēlas attālināties, tad eh, šeit iemesli ir atšķirīgi. Varu jums pastāstīt tikai par Zviedrijas argumentiem. No vairākiem Zviedru pārstāvjiem dzirdēju, ka Zviedrijai nav vajadzīga ģenerāla prokuratūra tāpēc, ka viņu prokurori darbojas labi. Domāju, ka e, tas ir pārpratums. Šo biroju mēs neveidojam, lai uzlabotu uh, lietu izskatīšanu dalību valstīs. Mēs vēlamies stiprināt uh, tādu noziegumu izskatīšanu, kur ir uh, Eh, veikti noziegumi pret eh, Eiropas Savienības finansiālajām interesēm. Tāpat Zviedri saka, ka ja viņi uh, nevar piedalīties šajā sistēmā, jo tas nozīmētu, ka viņi vairs uh, nevarēs kontrolēt uh, savu nodokļu maksātāju uh, naudas izmantošanu. Situācija Polijā savukārt ir pilnīgi pretēja. Es biju arī Polijā, eh, runāju ar ļoti ietekmīgiem cilvēkiem, kas ietekmē šos procesus. Un Polijā ir eh, konstitucionāla problēma, kas viņuprāt nav tā vienkārši aizmirstama. Taču kā dalībvalsts, kas saņem vienu kvotu, citu no struktūrālajiem fondiem var būt ārpus šīs sistēmas, kas ir izveidota, lai izmeklētu un um, uh, veik, celtu apsūdzības par uh, noziegumiem pret uh, struktūra fondu izmantojumu. Tas ir kaut kas neiedomājams, un ja tā tiešām būs, tad mums vajadzēs uh, domāt, kā veidot jauno kohēzijas politiku, ja tāda vispār būs pēc 21. gada. Un šis te uh, ofis ir jāuzskata par vienu no faktoriem, par vienu no priekšnosacījumiem Eiropas Savienības uh, naudas izmantošanai. Ja runa par uh, PVN noziegumiem, par karuseļu schēmām, uzskatu, ka šis ir tāds izšķirošs brīdis. Man tas uh, deva papildus spēku virzīt eh, ģenerālprokuratūras jautājumus priekšu, mēģinot panākt, lai pēc iespējas vairāk dalībvalstu parakstītos zem šī lēmuma. Tas būs tāds um, patiesības mirklis. Pēc tam, kad ir padomu pieņems lēmumu, ja tas vispār notiks. Mēs plānojam nodot eh, šo atsauci ir padomē cerams martā. Un pēc tam tad mēs redzēsim, cik daudzas dalība valstis būs gatavas pievienoties. Tik uzdots arī jautājums par pilnvarām, par struktūru, par sievietēm, migrāciju. Bet es gribētu, lai cilvēki uzdod jautājumus. Noteikti, ka būs vēl vairāk jautājumu par EPPO. Nu jā, es varu atgriezties pie šiem jautājumiem arī pie sieviešu migrācijas jautājumiem. Sofija, jā, ir tāds ļoti būtisks elements, te ir runa par izņēmumu atcelšanu privātumu vairogam. Šķiet, ka es ļoti uzmanīgi jūsos ieklausījos, bet es nedzirdēju, ka jūs uz to atbildētu. Es gribētu, lai visiem eh, deputātiem ir iespēja uzdot jautājumus. Varbūt komisija varētu piefiksēt šo jautājumu un pēc tam atbildēt vēlāk. Kolēģi, viena vai divas minūtes, neilgāk. Saraksts ir ļoti garš. Došu vārdu tādā kārtībā, kā deputāti pieteicās runāt. Lūdzu. Děkuji, Klode, ještě jednou ti gratuluju. Paldies, Klod. Pirmkārt, apsveicu tevi sakrā ar pārvēlēšanu amatā. Un Brexit situācijā mēs atbalstām mūsu uh, britu kolēģus no Eiropas konservatīvo puses. Un e, tagad mans jautājums, komisāri, es uzdošu jautājumu jums. Jūs zināt, ka mēs gatavojam mies kritiskam izaicinājumam. Mēs e, Šobrīd nodarbojamies ar to, ko sauc par dzintartrauksmi. Mēs meklējam mazu meiteni vārdā Mihalku. Viņa pazuda pie Vācijas robežas. E, informācijas sistēma varētu palīdzēt viņu izglābt un glābt dzīvību. Malta ir valsts, kurām ir ieviesusi sākot no 1. janvāra šādu uh, trauksmes sistēmu. Citas valsts, Horvātija arī tādu paredz, bet mēs vēlamies, lai šāda sistēma darbotos viscaur Eiropas Savienībā. Mēs aicinātu jūs ņemt vērā uh, šo situāciju, jo šāda veida trauksmes uh, apziņošana ir ārkārtīgi nozīmīga. Un es gribētu aicināt jūs koncentrēties uz to faktu, ka mums kāda valstīm ir jāsadarbojas bērnu pazušanas gadījumos, lai mēs varētu e, viņus labāk pasargāt. Diemžēl man vairs nav laika uzdot nākošo jautājumu. Paldies! Nākošais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji! deputāte Kinīčī. Paldies, komisār, ka esat mūsu komitejā šodien. Eh, man ir daži jautājumi par 21. Prie, eh, decembra priekšlikumu paketi, kas attiecas uz cīņu eh, pret organizētās noziedzības un terorismu finansēšanu. Regulas priekšlikums paredz stiprināt savstarpējo atzīšanu lēmumiem attiecībā uz iesaldēšanu un konfiscēšanu. Tie ir nu, nozīmīgi nosacījumi, jo tiek izveidots vienots juridisks instruments, lai varētu garantēt eh, lēmumus par līdzekļu iesaldēšanu. Bet es domāju, ka Un balstoties uz Itālijas pieredzi, jūs zināsiet, ka, diemžēl, mana valsts ir saskārusies ar organizēto noziedzību un politisko terorismu, bet, ņemot vērā mūsu pieredzi un modeli, man ir jautājums, vai nevajadzēja direktīvas pielietojuma sfērā iekļaut preventīvās konfiskācijas instrumentus, kas dotu iespēju eh, preventīvi cīnāt, cīnīties pret mafioziem grupējumiem. Un, manuprāt, tas ir ļoti būtiski, ja mēs vēlamies apkarot organizēto noziedzību. Tālāk par eh, nepilngadīgajiem bezpavadītāju. Es vēlētos, lai komisija eh, sadarbotos šajā jautājumā ar nepilngadīgo tiesību intergrupu kādi ir nekavējošie pasākumi, ko komisija ir iecerējusi, lai pasargātu nepilngadīgos bezpavadītāji, kādu ir aizvien vairāk dalību valstīs. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs. Paldies, Klods Māriju Lauristīnu! apsveic ar pārvēlēšanu amatā Juravs kundze. Paldies, ka piešķirt prioritāti datu uh, aizsardzības jautājumiem. Šobrīd ir īsten ieviešanas process, ir palikuši 12 mēnešu procesa pabeigšanai. Un jūs atcerēsieties, ka tad, kad mēs gatavojām direktīvu un regulu, tad viens no visasāk eh, diskutētajiem jautājumiem ar dalību valstīm bija datu aizsardzības amatpersonu eh, iz, institūcija, jo tika paredzēts, ka tādiem ir jābūt uzņēmējdarbībā, tiesību sargājošās struktūrās, kā tas notiks. Vai būs vajadzīga sagatavošanās, apmācība, eh, standarts un disciplīna. Un, manuprāt, un cik tālu es saprotu, izglītošanā nav iekļauta programmās, juridiskās, citās fakultātēs, un nav šajā jomā profesionāļu un speciālistu. Kas tiek darīts un kā tiks nodrošināts, lai pēc 15 mēnešiem šādi cilvēki būtu? Paldies, Ponīkungs! Paldies, komisār, par izklāstu, un Klodu, protams, apsveicu e, sakarā ar pārvēlēšanu amatā. Es domāju, ka e, tas bija nozīmīgi Lība komitejai. Man ir taši jautājumi. Pirmkārt, rīcības kodeks un cīņa pret naidrunu internetā tika pieņemta pirms dažiem mēnešiem, un komisija jau ir sagatavojusi pirmos izvērtējumus. Kādas ir lielākās problēmas un barjeras, lai pilnībā ieviestu eh, šo kodeksu tīpaši dalībvalstu līmenī? Šonedēļ piekdienas organizēja Varšavā konference par naidrunas jau apkarošanas jautājumiem un ir nozīmīgi eh, izplatīt informāciju pār šiem jautājumiem, un vai komisija ir iecerējusi cita veida aktivitātes. Otrais attiecās uz GDPR ieviešanu. Manuprāt, atsevišķas vadlīnijas, ko paredz 29. pāns, ir gatavs, bet mums ir jāapzinās, ka ir 17. gada sākums un ir nepieciešams ātrāk strādāt pie šiem jautājumiem. Kāda veida aktivitātes, lai dotu dalībvalstīm vairāk informāciju un vadlīnijas, lai harmonizēšana notiktu. Paldies, Anna Gomeša. Komisārs, jūs sacījāt, ka vēlaties mūs nodrošināt un pārliecināt, ka naudas atmazgāšanas direktīvas ambīcija līmenis tiek uzturēts, un tā tiecas ne tikai uz naudas atmazgāšanas apkarošanu, bet arī uz terorismu apkarošanu. E, kādas, jūsuprāt, būs problēmas no valdību puses attiecībā uz jūsu priekšlikumiem konkrēti attiecībā uz caurskatāmību par labumu saņēmējiem? Un ja mēs nonākam līdz fiziskajai personai un novēršam trūkumus iepriekšējā versijai, vai mēs varam efektīvi darboties naudas mazgošanas atmazgāšanā. Ja mēs redzam, ka valstis iesaistās tās šajās uh, legālajās naudas atmazgāšanas programmās, uh, uh, zelta vīzās un citās palūk, Kojieties uz tīmekļu vietnēm, nemaksājiet vairāk nos, uh, eh, nodokļus vai citām, uh, kur uh, tiek meklēti e, cilvēki ar augstu ienākumu, lai atmazgātu līdzekļus caur viņu valstīm. Vai mēs to varam pieļaut? Eh, kāpēc mēs neveicam pienācīgu izmeklēšanu, kas ir nepieciešams, lai noteiktu šādu uh, izmeklēšanu, jo neviens starpnieks neparādīs uh, pienācīgu uzcītību šajos gadījumos. Paldies, Palsakungs, nākošais runātājs. Ähm, Paldies. Man ir četri jautājumi, un es mēģināšu tos tā īsi izklāstīt. Pirmkārt, par vispārējo vienošanos. Es uzskatu, ka ir ļoti labi, ka uh, mēs esam nonākuši tik tālu, ka šeit ir pieņemts šis amerikāņu lēmums. Attiecībā uz adekvātuma lēmumiem Jūs pieminējāt Japānu un, Ziem, un Dienvidkoreju. Šķiet, ka šeit mēs saskaramies ar tādiem, tādām pašām problēmām, kā attiecībā uz um, drošības jautājumiem, tad datu caurskatīšana. Vēl jautājums, par kuru citi nav runājuši. Komisijas reakcija uz um, Beļģijas iestāžu uh, iespēju PNR datus ieviest um, priekšlaicīgi. Tātad tas varētu attiekties uz iekšējo tirgu vai uz uh, personu brīvu pārvietošanos. Uh, Trešais jautājums. Šķiet, ka pagājušajā nedēļā jūs nācāt klajā ar paziņojumu presē par uh, eh, TFTP un PNR, un šeit parādījās vairākas problēmas abu šo līgumu uh, pārbaudīšanā. Gribētu zināt, kas tiek darīts attiecībā uz šīm problēmām. No vienas puses šķiet, eh, tur bija runa par to, ka pārāk daudz darbiniekiem ir piekļuve. Uh, šai informācijai. Par um, ģenerālu prokuratūru es domāju, ka šai sadarbībai vajadzētu būt skaidri noteiktai. Te vajadzētu uzskaitīt visas valstis, kas uh, piedalās un arī kas nepiedalās šajā ģenerālprokuratūrā. Un tāpat arī vajadzētu paskatīties, kas notiek ar mm, tādiem noziedzīgiem nodarījumiem, ko, ko ir izdarījis viens cilvēks un kas arī attiecas uz uh, finansēm. Tātad, kuram šeit būs piekritība un uh, kādi tiesneši būs nozīmējami. Es uzskatu, ka šeit mums ir vajadzīgs vairāk skaidrības. Paldies! Thank you. Uh, Mrs. Kiengi, please. Paldies, Kiengi kundz, lūdzu. Grācie, uh, Klod. Paldies, uh, priekšsēdētāji. Paldies, komisārs kundze. Es gribētu pievērsties diviem aspektiem. Pirmkārt, uh, Naida runas apkarošana. To jūs pati pieminējāt, ka šeit tika panākta vienošanās e, jauki e, nolūki un e, Google, YouTube un citi ir vienojušies brīvprātīgi par noteikumiem, bet uh, netiek pieņemt nekāda saistoša noteikuma, lai pret to cīnītos, un kā komisija vērtē šo fenomenu, vai nevajadzētu to tiesiski noregulēt, jo internets ir tāds kā tiesību vakums, jo um, ir jārunā šeit arī par viltus ziņām, ne tikai par naida runu. Kādi tad ir nākamie soļi, kurus ir plānojuši šeit uh, komisijas spērt? Un kāda ir situācija nacionālajās dalībvalstīs attiecībā uz uh, ksenofobiju? Tas viss uh, iesniedzas uh, līdztiesības politikā. Es domāju, ka labai stratēģijai ir jāiekļauj visa veida diskriminācija. Es uzdod sev jautājumu, kāpēc komisija nepiedāvā jaunu uh, rokas grāmatu, kā piemēram uh, tās diskriminācijas formas, kas šeit tika pieminētas, arī varētu iekļaut un uh, ne tikai paredzēt represīvus pasākumus, bet informācijas sniegšanu un izglītošanu un arī pretargumentus. argumentus Šeit komisijai ir jāiezīmē tas ceļš, kurš būtu ejams, un uh, man ir jautājums, ko komisija šeit ir plānojis darīt. Paldies! Thank you, Mrs. Kar paldies, Karats Pilds kundze, lūdzu. Liels paldies, Klauda, un paldies, komisārs kundze, par jūsu apņēmību un pieejamību par Stambuls konvenciju par uh, cīnīšanos pret vardarbību pret sievietēm. Novembrī mēs pieņēmām rezolūciju un notika arī uzklausīšana, kurā mēs konkrēti uzdevām jautājumu par to, kāds ir sarunu status uh, ar dalību valstīm par to, ka Eiropas Savienība varētu pievienoties šai konvencijai. Vai jūs esat šo jautājumu uzspriedus ar Maltas uh, prezidentūru? Uh, Un es kā līdzreferente debatēs, eh, jo īpaši uzsvēru eh, šo te eh, jautājumu par iebildēm, ko pauž dažas dalībvalstis par šo dzimumu definīciju, runājot par dzimumu vārdarbību. Un konvencijā ir skaidri noteikts, ka dzimumu balstīta vārdarbība um, Eh, ir tāda vardarbība, kas tiek vērsta pret sievietēm, tāpēc, ka viņas ir sievietes, bet es gribētu vēlreiz atsvē, uzsvērt jums, ka vajadzētu uzsākt dialogu ar dalībvalstīm, kurām ir iebildes par šo jautājumu, eh, koordinējot šo darbu ar Eiropas padomi, kum, kam, protams, šeit ir primārā atbildība par šo konvenciju. Otrais jautājums par šīm uh, Uh, bloķētiem situācijām, par pretdiskriminācijas situāciju direktīvu. Šis uh, jautājums jau tika pieminēts par līdzīgām, vienlīdzīgām tiesībām, vienlīdzīgu attieksmi. Tā jau ir iestrēgusi padomē uz mužīgiem laikiem. Mums ir jāvirza uh, jautājums tālāk. Nevar diskutēt tikai par izmaksām, ir jārunā arī par vērtībām. Līdzīgs jautājums ir par. Uh, publisku pieeju dokumentiem. Šis jautājums arī ir uh, jau mūžīgi iestrēdzis padomē. Es ceru, ka mēs varēsim pavirsieties uz priekšu, lai uzlabotu Eiropas Savienības institūciju dokumentu caurskatāmību. Un vēl viens jautājums par bērniem. Es zinu, kādas ir jūsu ambīcijas šeit, bet uh, netika ņemti vērā bērni attiecīgajos tiesību aktos, un tagad ir fragmentēta situācija. Es ceru, ka jūs varēsiet to atrisināt. Un pēdējais punkts, Klod, ļoti ātri par šo nesen prezentēto priekšlikumu par seksuālās eksploatācijas attiecībā uz bērniem pārskatīšanu, un es domāju, ka šeit komisijai vajadzētu darīt vairāk, jo šīs izvērtējums ir nepietiekams. Paldies, Jureka kungs, lūdzu. Lielas paldies, eh, priekšsēdētāji. Un es uh, pilnībā atbalstu visus, kas apsveic jūs, Klod, um, attiecībā uz šodienas balsojumu rezultātiem. Tagad par diskriminācijas jautājumiem. Komisārs Kundze, tad, kad mēs eh, diskutējām par šo jautājumu pagājušreiz, jūsu noslēguma runā jūs eh, teicāt, ka jūs saprotat tos, kuri atzīst abortu legalitāti. Es tagad nediskutēšu par šo jautājumu. Un tomēr es gribētu pievērsties juridiskiem aspektam un tikai tam, ja drīkst. Polija, Malta, Slovākija, Īrija Tās ir vairākas Eiropas valstis, kuras savās tiesību sistēmās ir apliecinājušas, ka nedzimušajiem bērniem arī ir tiesības dzīvot. Un tas ir arī Eiropas uh, uh, tiesas uh, spriedumu kopums, kas uh, nosaka, ka uh, cilvēka cieņa ir jāievēro arī uh, Eh, embrija fāzē pirms dzimšanas. Tātad es gribu eh, priekšsādātāju uzsvērt to, ka Eiropas eh, komisijai ir pilnvaras atbalstīt sadarbību, un viņiem ir jāņem vērā šādi lēmumi. Šeit ir runa par tiesiskumu, par Un tas ir bijis princips, ko daudzkārt arī komisija ir izmantojusi. Bet tagad neskatoties uz ko ir darījusi komisija. Pamatiesība hartas otrajā punktā ir teikts, ka dzīvība, tiesības uz dzīvi ir pamat tiesības visiem. Uh, Un e, neskatoties uz to, ko darīs komisija, mēs e, turpināsim um, cīnīties par šiem, šiem tiesībām. Un tagad atgriežoties pie Polijas un Eiropas prokuratūras. Kāda ir saikne starp nākotnes Eiropas uh, budžetu un um, Poliju? Mums ir uh, jāievēro taču konstitūcija. Es tiešām nesaprotu, kāda šeit ir saikne. Paldies, pēdējie divi runātāji. Kolēģi, lūdzu, iekļaujieties divās minūtēs, lai varētu saņemt uh, arī atbildes no komisārs kungs. Čakī, kungs, lūdzu. Paldies. Děkuji, když je to mým čtvrtým jazykem, ale... Paldies, komisārs kundzes. Uh, eh, runāšu šajā valodā, kas ir man trešā valoda, bet mēs varam saprasties. Runājot par um, padomi. Kad mēs varēsim saņemt jaunu dokumentu? Un Lopes Agilār kungs lūdzu. Yes, chair, thank you. Jā, paldies priekšsēdētāji. Most, um, uh, concisely, all... Jā, pavisam īsi. Pirmkārt, es arī gribētu jūs apsveikt ar jūsu pārvēlēšanu Lietu komitejas amatā, novēlu visu to labāko, un komisārai Jurovai teikšu sakojošo. Man ir divas uh, lietas, par kurām esmu nobažījies. Un par to jau te tika runāts, un par to ir runājuši kolēģi savos jautājumos pirmkārt krimināla tiesību nākotne, liekot pamatus uh, Eiropas prokuratūrai. Mēs visi zinām, ka šī procedūra uh, nenorit īpaši veiksmīgi un ne, nav izredzes, ka tas uh, būs veiksmīgs pasākums. Es gribētu, lai jūs sniegtu tādu spēcīgu paziņojumu, lai Eiropas prokuratūra beidzot varētu tikt izma, izveidota, ņemot vērā, ka Mums uh, ir uh, iespēja slēgt kompromisus, ņemot vērā Eiropas Savienības finanšu interešu direktīvu, un tāpēc vajadzētu beidzot sniegt Eiropas prokuratūrai vajadzīgās kompetences. Un otrkārt, datu aizsardzība un krimināltiesības par šo visaptvarošo nolīgumu ar ASV. Tur ir iekļauts uh, arī šis akts, kuru pieņēma ir ap, ap, ASV kongress par šo iespēju um, apelāciju iesniegt, lai arī Eiropas pilsoņi tiktu aizsargāti saskaņā ar ASV standartiem datu aizsardzības jomā. Un es gribētu novērtēt tās grūtības, kas varētu parādīties, ņemot vērā uh, Uh, izmaiņas uh, Baltajā namā un to, ka pie varas ir nācis prezidents Trumps. Un uh, jāatzīst, ka viņš nav īpaši uzsvērs to, ka vajadzētu līdztiecīgas attiecības veidot ar, ar Eiropas Savienību. Paldies, paldies, kolēģi, ka pieskārāties šīm tiešām ļoti svarīgajām jomām. Paldies, ka ievērojat noteikto laiku. Tas dos uh, Eh, komisārs kundze iespēju atbildēt eh, vismaz uz daļu no šiem ļoti daudziem un svarīgiem jautājumiem. Bet tā nu tas vienmēr ir. Atvainojos, komisārs kundze. Tagad lūdzu jums vārds eh, un arī atsaucoties uz Intraudas kundzes teikto. Jā, tātad jūs sagādat, lai es runāju, bet nesakos ilgi. Tātad mums ir laiks līdz 6.30. Bet jā, ja mēs eh, izvēlamies vienu vai divu, eh, divus eh, tematus nākamajai diskusijai, tad, protams, esmu gatava šādā veidā diskutēt. Jautājums par pasažieru datu reģistra izņēmumiem. Vienkārši nocitēšu, kas ir šeit sagatavots. 19. pāns, pirmais punkts, nosaka nu, skaidru pienākumu ASV sniegt Eiropas Savienības pilsoņiem iespējas iesniegt apelāciju arī tad, ja a, tiek nodoti viņu pasažieru dati. Tas, tas attiec arī uz pasažieru datiem. 17. janvārī ASV ir uh, informējuši, ka iekšējās drošības departamenta attiecīgās nodaļas, proti muita un citas nodaļas arī iekļaujas šajā apelācijas aktā. Ja ASV neievēro šīs, šos pienākumus praksē, tad viņi pārkāptu visaptvarošo nolīgumu un tas varētu būt par pamatu nolīguma uh, apturēšanai saskaņā ar 26.1 pantu. Tas ir tas juridiskais eh, skaidrums, juridiskā atbilde. Es saprotu, ka jūs saprotat, ka pasažieru dati būs izslēgti. Nē, ne, nevis no šīs juridiskās apelācijas akta, bet jūs un jūsu dienesti ir skaidri teikuši rakstiski, ka, uh, lai tas viss būtu spēkā, lai šie vienotāšanās būtu spēkā, tad tagadējie izņēmumi PNR un TFTP privātuma aktam, jo privātuma akts uh, neiekļauj šos nolīgumus, neaptver šos ielūgumus, tad šie izņēmumi būs jāceļ. Tātad citiem vārdiem sakot, ja privātuma akts neatieksies eh, arī uz PNR un eh, TPTP, to ir apliecinājuši jūsu dienest un arī jūs pati, bet šie izņēmumi vēl nav atcelti. Pat Obamas valdīšanas laikā arī nebija nekādas norādes, ka tas varētu tikt atcelts. Tas nozīmē, ka uh, Ja šis visaptrošais nolīgums eh, stāsies spēkā 1. janvārī un šie izņēmumi eh, nav atcelti, tad tas nevar būt spēkā. I, I to... Es negribu iedziļināties šajos juridiskajos strīdos. Man visi šie teksti ir šeit līdzi un visi šie argumenti, bet es domāju, ka būtu labāk, ja mēs atbildētu rakstiski. Lai um, iekļaut šeit visus aspektus un sniegtu pilnīgu ainu. Uh, tagad par migrāciju. Rīt uh, pie jums ieradīsies Dimitris Avramopoulos. Es zinu, ka jūs uh, jautājat īpaši par sievietēm un uh, bērniem, bet Koracas Bildes kundze ir aizgājis prom. Jā, Nu jā, protams, jūs teicāt, ka jūs nevēlaties tādu vispārīgu atbildi, proti, ka mēs to finansējam, bet tā arī ir tā atbilde, eh, kur var sniegt. Mēs pievēršamies tam, lai radītu patvērumu procedūrās aizsardzības pasākums bērniem un sievietēm, jo viņi ir šīs eh, visievainojamākās grupas. Uh, Runājot par bērniem un sievietēm, mēs um, spiežam dalībvalsts radīt drošās zonas un zonas, kurās uh, nebūs noziedzība, jo mēs redzam, ka uh, noziedzība pieauga visur, kur cilvēki koncentrējas uh, lielā skaitā. Un um, tur arī izplatās, diemžēl, um, noziedzība. Uh, Tā ir viena lieta, un, ja pareizi atceros, tad patvēruma procedūras arī pieprasa noteikts apstākļus intervijām ar bērniem un sievietēm, kas ierodas uh, uzņemšanas zonās. Un tur ir paredzēta īpaša attieksme, lai nodrošinātu, ka uh, viņi būs drošībā un necietīs vēl no tālākām, tālākiem pārdzīvojumiem, jo viņi jau ir piedzīvojuši traumatiskas situācijas. Mēs arī cenšamies sasniegt labākus rezultātus, palīdzot sievietēm integrēties sabiedrībā. Tātad mēs uzturam kontaktus ar tām dalību valstīm, kuras jau ir uzsākuši visu šo te integrācijas procesu, ne tikai runājot par sievietēm, bet arī par um, nepilngadīgajiem bez pavadības, tātad bērni bez vecākiem ierodas Eiropā. Uh, sniegšu tikai vienu skaitli no Grieķijas. 80% no tiem, kuri uh, ierodas vieni paši, ir zēni vecumā no 15 līdz 18 gadiem, un šiem zēniem ir vajadzīga īpaša attieksme. Viņiem nevajadzētu vienkārši saņemt uh, pajumti un pārtiku, viņiem ir arī vajadzīga zinām perspektīva, tātad dienestiem ir jāpalīdz viņiem iegūt kvalifikāciju, uzsākt kaut kāda veida normālu dzīvi kādā no mūsu dalību valstīm. Uh, Pagājušajā nedēļā biju Austrijā, un viens no šiem uzņemšanas centriem to arī apmeklēju, un man tiešām priecēja tas, ko cilvēki tur dara bērnu labā. Un ne tikai cilvēki, kas strādā šajos dienestos, bet arī cilvēki uh, pilsētā, piemēram, vecāku gadagājumu cilvēku palīdz uh, jauniešiem integrēties un tā tālāk, bet nu mums ir citi jautājumi. Atgriežoties pie Eiropas prokuratūras. Struktūra būs decentralizēta. Uh, Šis eh, teksts pašlaik ir stabilizēts, tāpēc man ir eh, jānoraida viss pesimisms, kas, manuprāt, iet nepareizajā virzienā. Esam stabilizējuši šo te tekstu, iekļaujot eh, ļoti spēcīgas un līdzsvarotas pilnvaras starp dalībvalstīm un centrālo aģentūru. Kā jūs zināt, šīs modelis balstās uz deleģēto prokuratūru. Tāpat Arī mēs domājam par racionalitāti, jo īpaši pēc PVN iekļaušanas eh, ģenerālprokuratūras um, pilnvarās esam ieguvuši visnotaļ labu statistiku attiecībā uz priekšrocībām un naudu, kas būtu atgriežama Eiropas un dalībvalstu kasēs. Uh, Te ir runa par monētas divām pusēm. Ģenerāla prokurora birojs bija paredzēts jau Lisabonas līgumā, kā ģenerāla prokuratūra, kurai ir lēmuma pieņemšanas tiesības uh, vest lietu un pabeigt lietu līdz nodošanai tiesai. Tāpat arī aizsargāt Eiropas Savienības finansiālās intereses. Tātad aizsargāt Eiropas Savienības budžetu. Un tieši to mēs arī esam parādā Eiropas nodokļu maksātājiem, jo īpaši lielākajām iemaksātājām Eiropas Savienības budžetā. Tieši tāda ir mana pozīcija. Es ļoti skaidri saskatu šeit saikni starp ģenerālprokurora biroju un naudu. Tieši tāpēc mums vajadzētu skatīties uz to tieši no šīs perspektīvas. We, uh, Par ekris mēs uh, izniegsim priekšlikumu regulai. Tas notiks uh, šī gada mm, mm, jūnija tieslietu padomē. Šī sistēma ir jāstiprina, tajā ir jā, jāiekļauj arī trešo valstu m, mm, piedarīgie, un mēs uzskatām, ka šajā sistēmā ir jāiekļauj arī pirkstu nospiedumi. Also, uh, big... Tātad te ir runa par tādu um, lielu apjomu datu apkopošanu, un ja ir runa par um, tehnisko daļu, tad mums ir vajadzīga regula. Un uh, tas ir uh, jāpaveic viss kopā. Jūnijā kolēģija noteikti par to spriedīs un pieņems lēmumu. Mums jau ir vienošanās ar Igaunijas prezidentūru, ka viņi pātrinās šī jautājuma pieņemšanu padomē. Protams, ka tas būs atkarīgs no visu dalību valstu pozīcijas. Par uzvedības kodeksu tika uzdoti vairāki jautājumi, kādi ir šķēršļi un kādas ir problēmas. Pati galvenā problēma ir tāda, un šeit vēlos izteikties skaidri, vēlos arī runāt ar Eiropas pilsoņiem. Ar uzvedības kodeksu mēs vēlamies Uh, vērsties pret naidīgiem izteikumiem, kas ir pretiesiski un uh, kas ir uh, jāizdzēš. Šeit vienmēr izmantoju aizstāvības argumentu. Piemēram, ja tiek rakstīts kaut kas līdzīgs, visi čigāni ir jānogalina, tad uzreiz ietīsies policija un mēģinās šādus izteikumus dzēst. Ja kaut kas tāds parādās internetā, tad ir skaidrs, ka tam ir daudz lielāka ietekme uz cilvēku viedokļiem, un tas var ietekmēt cilvēku viedokļus, jo reakcija ir pārāk plaša. Tieši tāpēc mēs vēlamies panākt uzvedības kodeksa vienošanos ar IT pakalpojumu sniedzējiem, lai viņi saprastu, kāda likuma ir spēkā un kāda likuma ir jāpiemēro Eiropas Savienībā. Tas noteikti ir jāņem vērā. Tātad šeit ir runa par pretiesiskiem naidīgiem izteikumiem. Šeit nav runa par uh, vārda brīvību, izteikšanās brīvību vai kaut ko tādu. Kādi citi šķēršļi pastāv pēc uh, uzvedības kodeksa darbības izvērtēšanas? mēs redzam, ka trūkst kapacitātes. Tāpat arī trūkst cilvēku, kas pārzinātu valodas. Dažos gadījumos nav arī juridisko ekspertu, kas varētu pateikt, vai tiešām šeit ir runa par pretiesiskiem naidīgiem izteikumiem, un kur varbūt uh, šī izteikuma var palikt Protams, tas viss ir atkarīgs arī no dalību valstīm un no um, judikatūras. Ļoti bieži dalību valstu konstitucionālās lietas saņem ir noteikušas, kas īsti ir pretiesisks, nedīgs izteikums un kas nav. Tāpat arī daži pakalpojums sniedzēji varbūt pārāk uh, nopietni uztver uh, um, norādes, un dažkārt varbūt NVO vai pilsoņu norādes netiek uztverts pārāk nopietni, tik nopietni kā valsts iestāžu norādes. Tieši tāpēc vajadzētu šo pretestību pārvarēt un vajadzētu to darīt ar katru uzņēmumu. Pavasarī mēs vēlreiz izvērtēsim eh, to, kas ir panākts, un skatīsimies, vai ir eh, panākts progress because not all the notifications are, are hate speech. And I am very, very much pushing. Es eh, patiešām iestājos par to, lai IT pakāpojumu sniedzēji būtu cauredzami, lai viņi būtu proaktīvi, lai viņi informētu sabiedrību par to, ko viņi dara šajā jomā. Kā jau es norādīju, eh, pastāv tāda ļoti eh, trausla robežšķirtne starp vārdu brīvību un naidīgiem izteikumiem. Vai ir vēl kas? Lauristīns kundzes jautājums. Bonīkungs. Arī kāds cits šķiet uzdeva līdzīgu jautājumu. Mums vajadzētu nodrošināt, lai GDPR tiktu īstenots visās dalībvalstīs vienādi. Jautājums eh, par to, kāpēc mums ir svarīgi, lai tā būtu regula. Nu jā, protams, tas ir svarīgi, jo tas būs uzreiz piemērojami, bet te būs vajadzīgs arī, vajadzīgas arī modifikācijas eh, dalību valstīs, kas varbūt eh, tieši nesaistās ar datu aizsardzību, jo īpaši runa par darba tiesībām. Ja runa par īstenošanu, tad mēs eh, galveno uzsvaru liekam uz eh, četrām lietām. Mēs ļoti intensīvi kontaktējamies ar 29. panta darba grupu, kas uh, ir tie, kas uh, piemēro šo uh, regulu. Ja mēs vēlamies, lai noteikumi tiktu piemērot vienādi visās dalību valstīs, un, kā jūs zinat, šajā mm, regulā ir iespēja arī izvēlei. Dažos gadījumos mēs vēlamies nodrošināt, lai sankcijas tiktu piemērotas vienādi. Nedrīkstētu būt tā, ka Vācijā ir augstākas vai zemākas sankcijas nekā manā valstī vai Polijā. Mēs visi zinām, ka šis darbs ir atkarīgs no no kultūras vai no mentalitātes. Un ļoti būtiski ir aizsargāt privātos datus, jo šeit var būt atšķirības starp dalībvalstīm. Tas būtu viens. Mēs noteikti aizsargāsim uh, datu aizsardzības aģentūru neatkarību, bet mēs vēlamies tomēr, lai piemērošana būtu vienāda. Nākamais attiecībā uz likumdošanas uh, grozīšanu dalībvalstīs. valstīs mēs kontrolējam situāciju tajās dalībvalstīs, kas uh, skatās uz priekšu, īpaši tie runa par Vāciju. Tāpat arī mēs vēlamies redzēt, kādas ir dalībvalstu vajadzības attiecībā uz uh, grozījumiem likumdošanā. Esam arī apsolījuši dalībvalstīm dalīties ar informāciju un uh, nodrošināt arī koordināciju no komisijas puses. Trešais Vēlamies nodrošināt, lai būtu saprotami, viegli lasāmi noteikumi uzņēmumiem. Daži no jums pieminēja, ka noteikumi datu aizsardzības amatpersonām nav viegli saprotami un ka trūkst kvalificētu speciālistu. Jā, Saprotu, ka tā būs milzīga problēma, jo šādu kvalifikāciju nav daudz. Datu aizsardzības iestādes, dažas no tām jau uh, sūta SOS signālus. Viņu uh, kvalificētie speciālisti pašlaik tiek piesaistīti privātiem sektoram, un mēs šeit saskatām lielas problēmas. Bet uh, tagad, paskatoties uh, atpakaļ, uh, ir jau saņemti tādi paniski ziņojumi par to, ka dalību valstīm nāksies pieņemt darbā, piemēram, manā valstī 35 tūkstošus jaunu darbinieku valsts iestādēs. Man nācās skaidrot, sakot, ka cilvēkiem nevajadzētu uh, būt uh, trakiem. Var apmācīt pašreizējos darbiniekus, kas parasti strādā cilvēku resursu nodaļās vai līdzīgās nodaļās. Tas nenozīmēs, ka vajadzēs pēkšņi pieņemt darbā 35 tūkstošus jaunu darbinieku. Komisija nevēlas pieņemt šādu armiju tikai šādu funkciju veikšanai. Tāpat noteikti būs daudz citu līdzīgu pārpratumu, kurus vajadzēs skaidrot un pārskatīt. Ja runa par datu aizsardzības eh, darbiniekiem, tad eh, datu aizsardzības aģentūras jau ir izdevušas vadlīnijas, kur ir aprakstīts, kas tieši būs jādara. Un mums noteikti vajadzēs vairāk strādāt pie šādā skaidrošanas darba, vajadzēs mācīt uzņēmumiem, uh, um, par to, ka nevajadzētu šeit grimt histērijā. Dažās dalībvalstīs tas, tas pašlaik ir novērojams. Es vēlētos, lai datu aizsardzības regula radītu vienādas spēles noteikumus, labus apstākļus uzņēmumiem, kur tie varētu pildīt savus pienākumus, un lai šis uh, sloks nebūtu pārāk liels. Tas būtu trešais uzdevums, un ceturtais uzdevums ir uh, kampaņa, lai Eiropas pilsoņi saprastu, uh, kādas uh, jaunas tiesības viņiem tiek piešķirtas ar datu aizsardzības regulu. Un šī kampaņa galveno uzsvaru liks Tātad šī kampaņa tiks izvērsta 2018. gada pirmajos mēnešos. Darba mums ir ļoti daudz, mums nāksies sadarboties ar dalību valstīm, uzņēmumiem, datu aizsardzības aģentūrām. Esmu pārliecināta, ka mums eh, tas viss izdosies. Protams, mums vajadzēs darboties eh, sistēmiski, un mums nevajadzētu arī pārāk eh, zem novērtēt visus šos svarīgos elementus, kas ir paredzēti regulā par um, procesuālajām garantijām eh, ģenerāla prokuratūrā piemirst šo jautājumu. Domāju, ka mēs esam izdarījuši visu, kas ir mūsu spēkos, lai garantētu šīs procesuālās garantijas. Tas jau parādās Eiropas Savienības līmenī, un šeit ir paredzēta arī tiesiskā palīdzība. Nesen tika pieņemts šis jaunākais elements. Mums ir jābūt gataviem. Mums ir jāsaprot, ka um, advokāti noteikti uh, jau gatavojas un ka viņu pretreakcija būs spēcīga. Tāpat arī mums ir jānodrošina, lai šeit nebūtu nekādu neparedzētu uh, tukšumu vai neskaidrību attiecībā uz uh, pilnvarām, jo tāda uh, šī ģenerāla prokuratūra būs viegls mērķis. Man būtisks šķiet vēl kāds jautājums. Es uzskatu, ka tieši aizdomās turamajiem vajadzētu nodrošināt viss spēcīgākās procesuālās garantijas. Piemēram, iedomājieties, ka jūs apsūdz korupcijā vai krāpšanā, bet jūs esat nevainīgs. Nevajadzētu būt tā, ka jūs jūta, jūtaties kā slazdā, kamēr šī milzīgā iestāde 5-10 gadus veids pirms izmeklēšanu. Esmu pārliecināta, ka noteikti esmu ko būtisku aizmirsusi. Varbūt varat man to atgādināt. Jā, protams. Esmu gatava saņemt vēstuli. Darīšu visu, kas ir manos spēkos, izmantošu visas savas iespējas Domāju, ka te ir runa par ļoti svarīgu sistēmas elementu. Between, uh, between states, we... Es domāju, ka šeit ir vajadzīgs atbalsts. Uh, want... Mums uh, ir vajadzīga šī sadarbība. Ja runa par bērnu tiesībām, mums ir ļoti būtiski nodrošināt uh, šo sistēmu. Mums ir vajadzīga uh, Mums vajadzīgs ietvers sadarbībai. Yes, yes. Money laundering. Uh, Naudas atmazgāšana. What, what is the biggest problem? Public... Kāda tad ir lielākā problēma? Publiskie reģistri? Mani ļoti uztrauc dažu dalību valstu nostāja. Protams, es saprotu viņu argumentus. Mums ir vajadzīgs uh, vajadzīgais līdzsvars starp uh, tiesībām uz privātumu un starp uh, sabiedrības tiesībām zināt. Tieši tāpēc mums ir ļoti rūpīgi uh, jānosaka, kāda tipa datus var iekļaut šajā publiskajā reģistrā. Man šķiet, ka mēs tur iekļājam tikai vārdu, tautību, um, operācijas veidu, tātad tam noteikti nevajadzētu būt nekādam apdraudējumam nevienam. Tieši tāpēc šim reģistram ir jābūt pilnīgi publiskam, jo tas ir galvenais elements, tā ir mm, pareizā virzība. Vajadzētu nodrošināt, lai visi šie pasākumi, kas pieļauj terorismu finansēšanu, arī tiktu bloķēti. Tātad mums vajadzētu izmantot visas mūsu rīcībā esošās iespējas, lai pārliecinātu dalību valstis par šādu publisko reģistru akceptēšanu. Es īsti nezinu, kāpēc eh, mēs saskārāmies ar šādu reakciju. Kā jūs noteikti atceraties, um, naudas atmaskāšanas direktīvas ceturtajā redakcijā bija iespēja vai nu pilnībā publisks reģistrs vai tikai dažām iestādēm atvērts reģistrs. Un dažas valstis iestājās par pilnīgi publisku reģistru, un nekas slikts jau arī nenotika, tāpēc es īsti nesaprotu šo jautājumu. Tagad par nodokļu nemaksāšanas apkarošanu un uh, nodokļu paradīzēm. Domāju, ka mums nav vajadzīgi jauni tiesību akti, mums ir vajadzīga atbilstoša piemērošana. Paldies tūkiem, jo uh, mēs esam pārsnieguši mums atvēlēto laiku. Jā, es arī atvainojos, saka komisāre. Attiecībā uz standartiem naidīgu izteikumu apkarošanai mums ir pamatlēmums pret rasismu un ksenofobiju. Šīm pamatlēmumam vajadzēja jau būt īstenotam visās dalību valstīs. Mēs eh, visu laiku kontrolējam situāciju dalību valstīs un mm, mēģinam panākt, lai eh, šis lēmums tiktu atbilstoši piemērots. Šķiet, ka pašlaik puse no dalību valstīm nav pilnībā īstenojuši šo pamatlēmumu, tāpēc es noteikti runāšu par šiem jautājumiem mm, šonadēļ Um, padoms mm, sanāksmē vai arī izmantošu citas iespējas uh, tiekoties individuāli un tā tālāk. Par nepatiesajām ziņām, apmelojumiem. Komisija šeit nav plānojusi nekādus konkrētus pasākumus. Kā jau es norādīju, mēs mēģinām uzlabot uh, uzvedības kodeksu pret uh, naidīgiem izteikumiem. Tas attiecas arī uz homofobiju un uzbrukumiem pret sievietēm. Te nav runa tikai par rasismu vai ksenofobiju. Šis jautājums ir daudz plašāks. Var jums pastāstīt, ka Federika Mogherini ir izvērsusi iniciatīvu, kurā ir iesaistīti dažādi eksperti. Uh, Šeit ir runa par vēršanos pret Krievu propagandu. Un Šiem ekspertiem ir līdzīga loma kā iestādēm, kas ir nesen izveidotas dalību valstīs, piemēram, Vācijā vai Austrijā. Šo aģentūru mērķis ir vērsties pret um, nepatiesajām ziņām. Viņi strādā balstoties uz faktiem. Viņiem nav nekādu tiesību neko dzēst, bet viņiem ir tiesības izmeklēt, vai ziņas patiešām ir nepatiesas. Un viņi arī apkopo pareizos datus un uh, publisko šos datus mājaslapās, lai parādītu, kā realitāte ir pavisam atšķirīga. Bet viņi neko nedara attiecībā uz uh, rakstiem, kur ir pausti viedokļi. Ja mēs redzam, ka mums ir vajadzīga detalizētāka informācija par šīm nepatiesajām ziņām, varbūt mums ir jāorganizē īpaši tikšanās, kur spriedīsim tikai šo jautājumu. Es negribētu to mm, novērtēt pārāk zēmu, taču es priecājos, ka jūs atbildējāt par naudas atmazgāšanu arī par apmelojumiem. Liels paldies, mm, komisārs kundze! Mēs patiešām esam pārsnieguši mums atvēlēto laiku, bet es eh, vēlētos tomēr tagad eh, sanāksmes slēgt. Vēlreiz paldies eh, komisārs kundzei. Jūs piedalīsieties piekdienas padomas sanāksmē. Es domāju, ka šis mums ļauj arī formulēt parlamenta nostāju, Lība komitejas nostāju. Liels paldies, noteikti, ka tiksimies atkal drīz. Paldies par šo milzīgi garo sesiju. Kolēģi, tiksimies rītdien 9.45 un tikšanās ar komisāru Avramopulis ir paredzēta 2015.